Guten Tag, meine. Labdien! Labdien, dāmas un kungi, kolēģi! Sirsnīgi sveicu jūs budžeta izpildes komitejas sanāksmē. Atsākam savu darbu šodien rīt. Darba kārtība ir jums pieejama un arī informēja, ka šī sēde tiek tīklot. Mums ir 7. līdz 9. un 21. janvāra sēžu protokolu, un kas nebū, ja nebūs saņemt iebildumu par šo sēžu protokoliem līdz sanāksmes beigām, tad tas uzskatīsim par apstiprinātām. Līdz ar to esam jau tikuši pie darbkārtības startā punktu, un sākot darbu, man jums ir bēdīgs paziņojums, vēstams, ka 1. <clears throat> Eh, eh, februārī Otpokungs Dāņu loceklis revizijas palātā uh, ir e, pēkšņi aizgājis mūžībā. Viņš ir 67 gadu vecumā miris, ar Vili Itali vēl pavisam nesen ar viņu e, sēdējām kopā, meklējām risinājums budžeta regulas jautājumiem, kā arī īpašo ziņojumu, laika grafiku saskaņojām. Esam sērās par šo revizijas palāts pārstāvi un paužam savu līdzjūtību viņu piedrīgiem, kā arī revizijas palātai. Tagad aicinu jūs piecelties Otburg kunga um, pagodu. sich zu Ehren von Herrn Otto Hob nicht angehen. Jā, tas bija piemiņas brīdis Otbūna kungam klusumbrīdis. Un pirms ķermies pie ceturtā darba kārtības punktā, dod vārdu kolēģei Ajala Senderei, lūdzu. Paldies eh, par šo klusuma brīdi Mūsu politiskā grupa, grupa ļoti cīnīja Otburgu kungu darbu, un es domāju, mēs to varam teikt visu komitejas vārdā. Tieši tā, kā jau sacīju, šī ziņa mūs skār nesagatavots, bet tā nu tas ir. Tā, ceramies, ķeramies, ķeramies pie ceturtā darba kārtības punktu un sveicu sirsnīgi Jāni Reiro, Latvijas finanšu ministru. Uh, revizijas palātas atbildīgo locekli Lazaro kungu, un tagad padoms prezidentūras pārstāvs Rērkungs mums prezentēs savu runu. Sirsnīgi sveicam jūs, finanšu ministra kungs, priecājamies pie jūs klāt un dod jums vārdu. Paldies. Cienījumā Greslers kundze, godātie Eiropas parlamenta deputāti, komisāri Veduškungs, dāmas un kungi Man ir prieks šodien uzrunāt šo komiteju un pildīt padomas pienākumus. <coughs> Technical problem, perhaps it will work now. Please start again. Thanks. Jā. Kā jau teicu, kolēģi, man ir liels prieks šodien uzrunāt šo komiteju un pildīt padomas pienākumu kas te ir paredzēts līgumā, proti sniegt rekomendācijas Eiropas parlamentam par atslogošanu, ko sniedz komisijai attiecībā uz 2013. gada budžeta izpildi. Vēlos uzsvērt, ka padomu piešķir ļoti lielu nozīmi Eiropas Savienības līdzekļu pareizai finanses pārvaldīšanai. Padoma ir pārliecināta, ka labāks līdzekļu izlietojums un pareiza finanšu pārvaldīšana ir īpaši svarīga veidojot sabiedrības izpratni par darbībām, ko finansē no Eiropas Savienības budžeta un attieksmi pret Eiropas Savienību kopumā. Tieši tāpēc padome augstu vērtē revīzijas palātas neatkarīgo darbu un kopumā atbalsta ieteikumus, ko tā ir izklāstījusi savā gada pārskatā. Revīzijas palāta gada pārskatā par Eiropas Savienības budžeta izpildi 2013. Gada, gadā sniedz mums divējādu vēstījumu. No vienas puses tā sniedz pozitīvu atzinumu par gada pārskatu, ticamību, saistībām, ieņēmumiem un administratīvajiem izdevumiem, vienlaikus apstiprinot, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu operacionālo izdevumu īstenošanas kvalitāte ir bijusi kopumā stabila. No otras puses, revīzijas palāta savos konstatējumos atklāja, ka lielā daļā maksājumu, ko veic, Eiropas Savienības budžeta, eh, ko veic no Eiropas Savienības budžeta, joprojām saglabājās augsts kļūdu līmenis. 2013. gadā veidojot, veidojot 4,7% un ka uzraudzības un kontrolas sistēmas vēl aizvien tikai daļēji efektīvi nodrošina pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šajā sakarā ļaujiet man tomēr atgādināt, ka revīzijas palātas aplēstais kļūdu īpatsvars kā tāds neliecina par krāpšanu, neliederīgi izmantotiem vai izniekotiem Eiropas Savienības līdzekļiem. Tajā pašā laikā padome vēlās atzinīgi novērtēt visus centienus un darbības, ko 2013. gadā ir veikusi komisija un dalību valstis, lai īstenot revīzijas palāca iepriekšējo gadu ieteikumus, nolūkā uzlabot pārvaldības un kontrolas sistēmas un tas tika darīts apstākļos, kad ievērojami pieauga 2013. gada veikto maksājumu apjoms, tajā skaitā starposmu un gala maksājumu apjoms. Dāmas un kungi, Pagājušajā nedēļā, 17. februārī, ECOFIN padome apstiprināja rekomendāciju atslogot komisiju par 2013. gada budžeta izpildi. Tā arī apstiprināja rekomendācijas attiecībā uz decentralizētajām aģentūrām, izpildu aģentūrām un kopuzņēmumiem. To darot, padome atkārtot apstiprināja, ka pēc tās domām ir vairāk elementi, kuriem komisijai, dalību valstīm un aģentūrām būtu nekavējoties jāpievērš uzmanība. Padome arī atkārtoja, ka sagaida ikgadējus uzlabojumus finanšu pārvaldības sistēmās un kļūdu īpatsvaru samazināšanā. Ja man būtu jāizceļ padomas rekomendācijas atslēgas elementi, kur manuprāt ir priekšnosacījums lai turpmāk nodrošinātu eiropas savienības budžeta pareizu finanšu pārvaldību un efektīvu izpildi es teiktu ka tie ir sekojošie uzraudzības un kontroles struktūru turpmāka stiprināšana uzsvars uz kontroļu kvalitāti nevis kvantitāti līdzsvara nodrošināšana starp kontroļu izmaksām un kļūdu risku noteikumu neievērošanas gadījumā stingra korektīvo pasākumu ieviešana, lai paaugstin, <clears throat> pasargātu Eiropas Savienības budžetu. Noteikumu turpmāka vienkāršošana, taiskaitā arī nacionālajā līmenī. Primārs uzsvars uz Eiropas Savienības līdzekļu pievienoto vērtību, rezultātu sasniegšanu, nevis uz pieejamo līdzekļu apgūvi vai izlietošanu jaunā programmēšanas periodā 2014. un 2020. gadam sniegto iespēju izmantošanu, orientējoties uz rezultātu sasniegšanu, pamatojoties uz reālo vajadzību izvērtējumu. Ļaujiet man tagad sniegt jums detalizētāku informāciju par padomas rekomendācijām. Kā jau iepriekš minēju, padomi pauž gandarījumu par revīzijas palātas pozitīvo atzinumu un par gada pārskata ticamību, par saistībām un ieņēmumiem un par administratīvajiem izdevumiem. Rekomendācijās padomi pauž nožēlu, ka saskaņā ar revīzijas rezultātiem visās jomās, izņemot administrāciju, kļūdu īpatsvars saglabājās virs būtiskama sliekšņa 2% apmēra, kas ir attiecināms gan uz dalītās, gan uz tiešās pārvaldības jomām. Padomi joprojām ir nobažījusies par to, ka tāpat kā iepriekšējos gados pāraudzības un kontrolas sistēmas tikai daļēji efektīvi nodrošina pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šajā sakarē, sakarā padoma atkārtot uzsver, ka komisijai ir jāstiprina sadarbība ar dalību valstīm, lai sniegtu mērķtiecīgākus norādījumus nolūkā uzlabot kontroļu efektivitāti un likt lielāku uzsvaru uz pasākumiem, kas novērš kļūdu iespējamību padome uzsvēra ka politikas jomu un programmu sarežģītība palielina arī to kontroļu izmaksas. Tāpēc ir jārod pareizais līdzsvars starp kļūdu risku un kontroļu izmaksām, uzsvaru liekot uz kontroļu kvalitātu un efektivitāti, nevis uz skaitu. Padome vērš uzmanību uz revīzijas palātas konstatējumu, ka lielā daļā to darījumu, kuros tiek konstatētas kļūdas, dalību valstu iestādēm bija pietiekama informācija, lai šīs kļūdas atklātu un labotu. Padomi arī norāda, ka galvenie er-, elementi, kur. The Council indicates. ir efektīvas valsts pārvaldes un kontrolas struktūras, tostarp atbilstoša revīzijas iestāžu kapacitāte tā aicina komisiju turpināt pilnvērtīgi pildīt pāraudzības funkcijas lai nodrošinātu Eiropas Savienības budžeta aizsardzību. Tostarp vajadzības gadījumā visu pieejamo korektīvo pasākumu īstenošanu un pastāvīgi sniegt norādījumus dalību valstīm, lai turpinātu samazināt kļūdu īpatsvaru. Ir jānorāda, ka kļūdu iemesli ir atšķirīgi sektoru griezumā un ir saistīti ar jomu specifiku. Tomēr daži no identificēto kļūdu iemesliem ir plaši horizontāli un attiecinām uz visām jomām, visām dalību valstīm. Piemēram, vēl aizvien daudz darāmā ir publiskā iepirkuma jomā, kas ir regulārs kļūdu cēlonis visās politikas jomās, jo īpaši dalītās pārvaldības jomā, jo tiek piemēroti arī nacionālajie noteikumi tāpēc ir jāturpina vienkāršot un konsolidēt nacionālās iepirkuma procedūras, lai izvairītos no pārmērīga un lieka administratīvā sloga. Padome mudina komisiju sniegt dalību valstīm pienācīgu tehnisko palīdzību un norādījumus, īpaši ņemot vērā nesen pārskatīto publisko iepirkumu likumu. Padome piekrīt revīzijas palātei, ka dažas politiku jomas kļūdu riskam ir pakļauts vairāk nekā citas, ņemot vērā to sarežģīto tiesisko regulējumu. Tāpēc, lai panāktu pozitīvu revīzijas atzinumu, izšķirīga nozīme vēl arvien ir noteikumu vienkāršošanai. Jāatzīst, ka komisija jau ir īstenojusi vairākus jaunus pasākumus, piemēram, vienkāršotas izmaksas iespējas un revīzijas palāta ir pozitīvi novērtējusi to ietekmi uz darījumu likumību un pareizību. Revīzijas palāta 2013. gadā eh, gada pārskatā īpašu uzmanību veltīja arī finanšu instrumentiem, un padomi pilnībā atbalsta revīzijas palātas secinājumus un ieteikumus. Tā ar bažām atzīmē, ka finanšu instrumentu apgūves līmenis ir zems un aicina komisiju izvērtēt tā cēloņus un veikt attiecīgos pasākumus situācijas uzlabošanai. Turklāt padome aicina komisiju veikt analīzi par šo instrumentu pievienoto vērtību un sniegt abām budžeta lēmē institūcijām šīs analīzes rezultātus. Budžeta pārvaldības jomā padome piekrīt, ka ir nepieciešama skaidra visaptveroša un saulaicīga informācija par ikgadējo maksājumu apropriāciju vajadzībām. Tā aicina komisiju sniegt ticamu prognozi par turpmākajām maksājuma vajadzībām, kā arī pie jebkāda priekšlikuma pārskatīt saistību apropriācijas pievienot ietekmes novērtējumu uz maksājumiem visbeidzot padome nožē, eh, nožēlo ka two thousand and seven two thousand and thirteen gadā plā, eh, plānošanas periodā budžeta izpildē galvenā uzmanība tika pievērsta eiropas savienības līdzekļu apguvei nevis to pievienotai vērtībai. tomēr man ir personisks gandarījums ka mēs spējam proaktīvi mācīties no savām kļūdām Šajā sakarā gribu uzsvērt, ka diskusijās par jauno programmēšanas periodu 2014. un 2020. gadam īpašu uzmanību gan no komisijas puses, gan no padomes puses, kā arī no Eiropas parlamenta puses tika pievērsta uz rezultātu balstīta tiesiskā regulējuma izveidē. Šeit var pieminēt obligātās snieguma rezerves izveidi, makroekonomiskās nosacītības iestādi eksante nosacījumu, noteikumu ieviešanu, programmu ciešāku sas sasaisti ar e ES 2020 stratēģijas mērķiem un citiem. Un es esmu pozitīvs, ka tas maksimalizēs arī Eiropas Savienību izdevumu pievienoto vērtību. Godātie kolēģi, padomu apzinās, ka jauno iestrādāto elementu pozitīvs tūlītējs efekts nav iespējams. Tomēr savās rekomendācijās aicinam komisiju laicīgi ziņot par progresu attiecībā uz sasniedzamiem rezultātiem, lai šo informāciju izmantotu sarunās ar nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Padoma ir gatava konstruktīvi iesaistīties arī turpmākajās diskusijās par to, kā uzlabot Eiropas budžeta izpildes satvaru. Liels paldies par uzmanību! Paldies ministra kungam par prezentāciju uh, un arī par ziņu, ka padome iesaka budžetu izpildu apstiprināt komisijas budžetu izpildu un es uh, esmu arī zinām analītisku darbu vei, veikusi kā komitejas vadītāja, bet es jums gribētu arī kā Latvijas pārstāvi uh, apsveikt, jo jūs dalība valsts mūsu statistikā e, nekur neparādās kā vājākā e, budžeta izpildītāji, tā kā ar to jūs var sirsnīgi sveikt. Bet es gribētu tomēr jums arī jautāt, vai jūs negribat pievērsties un vai nevajadzētu tiešām to darīt arī šīm valstīm, kas ir e, visvājākie budžeta izpildes jomā. Uh, ir tomēr diezgan liels eh, kļūdu procents eh, eh, komisijas pusē vislielākais lauku izmaksājuma aģentūrai Lielbritānijā, kas paši 0,67% kļūdu procentu uzrādīja Eh, bet Eiropas komisija to laboja un teica, ka ir 5,66 īstais kļūdu procents. Grieķi draugi uzrādīja 0,83, īstenībā bija 5,13, Slovākija uzrādīja 0,3% kļūdu procentu, eh, gan 3 miljardus eiro, tad komisija 25% ehm, eh, šo paušālo maksājumu konstatēju, eh, es varētu jums vēl daudz šādu skaļus nosaukt, bet ko saka padoms pārstāvis, eh, ko jūs darīsiet eh, lietas labā? Tāda ir šī nepatīkamā patiesība, ko padomu grasās darīt, lai situāciju labot. Gaidīšu jūs atbildi. Tātad Pirmkārt, gribētu atzīmēt, ka šī revīzijas palādes gada pārskata ziņojums nebalstās uz 28 valstīs veiktajām transakciju pārbaudēm, bet gan atbalsta reprezentatīvu transakciju paraugus. Otrkārt, kā jau var teikt, ka nebūšu oriģināls un padomas nostāja šajā jautājumā e, nekad nav bijis citādāk. Mēs neatbalstam atsevišķu dalību valstu kļūdu izcelšanu, Eh, kas pēc mūsu uzskata nav eh, konstruktīva pieeja. Un šajā sakarā var tikai atkārtot, ka jaunajā periodā regulējums ievieš konkrēts elements, piemēram, eksante nosacījums, kas ir jāievieš visām dalībvalstīm pirms individuālo eh, darbības programmas apstiprināšana. Tātad nevis nauda vispirms un pēc tam rīcība, bet vispirms konkrēti valstī plāni, konkrēti sasniedzamie rezultāti, konkrēti izmērama rezultāti, un tikai tad tiek piešķirta nauda. Eh, analizējot, eh, mēs nevaram arī analizēt eh, dažādas valstis Eh, valstis viss jau ir eh, aprēķini ir dažādi, ir izejas punkti dažādi, dažādos līmeņos, un nav iespēja eh, salīdzināt katras programmas tieši pa dalības valstīm. Nu, mēs uzskatām, ka mēs turpināsim pieturēties pie šīs solidaritātes principa starp dalību valstīm un mēģināsim ieviest tās darbības, kas uzlabo kopumā visas programmēšanas Eh, naudas izlietojumu. Eh, un es domāju, ka runājot tieši par 13. gada atslogošanu, ka tas ir pēdējais gads, kad mēs esam eh, iepriekšējā plānošanas periodā un 14. 20. gada plānošanas periodā ir pavisam citi nosacījumi dalību valstīm, ir stingrāki nosacījumi un es domāju, ka tas ir arī uh, Eh, mūsu kopējais mērķis un arī iepriekšējā darbība gatavojot šo 14. 20. gadu plānošanas periodu šie visi nosacījumi arī ietverot eksante ir tie, ko sadarbībā komisija, parlaments un padomu ir arī pieņēmuši. Tātad šis nākamais plānošanas periods ir daudz stingrāks arī attiecībā uz dalību valstīm. Tā kā es domāju, tas ir arī eh, padomas ieguldījums. Tut man leid, ich muss schon nochmal drauf. Um, man žēl, bet laikam jāatgriež pie jautājuma. Kā jūs grasaties problēmas atrisināt, ja nevēlaties tās saukt vārdā, un mēs nosaucam problēmas vārdā, nevis lai nosaukt vārdā un kauninātu vai rādītu ar pirkstiem, bet vēlētāji tomēr sagaida no mums, ka mēs uh, problēmas saucam vārdā un tās arī risinam, bet to nevaram veikt bez jums. Uh, nav jau jautājumu par solidaritāti, bet kāda gan var būt solidaritāte ar tiem, kas netērē līdzekļus eh, saskaņā ar likumiem? Tādēļ es priecātos, ja jūs varētu vēlreiz atgriezties pie šī jautājuma. Tātad eh, es jau savā uzrunā eh, pieminēju, ka šis procents, kļūdu procents virs 2%, kas ir 4,7, nebūtu neliecina par to, ka šeit ir krāpniecības vai ļaunprātības. Eh, dalību valstis, kuras atklāja šādas eh, krāpniecības vai ļaunprātības, vēršās Olafā un tad tiek, notiek izmeklēšana. Bet mūsu uzdevums ir tomēr veidot kopēju sistēmu līdzekļu apguvē tādu, lai pēc iespējas mazinātu šos riskus. Un es uzskatu, ka jaunā sistēma ir kardināli mainīta attiecībā pret iepriekšējo finansējumu laiku, un es esmu pārliecināts, ka viņa dos arī pozitīvus rezultātus. Man tomēr laikam jāizsaka viena piebilde. Esmu desmit gadus strādājis budžeta izpildes komitejā un uh, jāsaka, šādas runas diemžēl dzirdēs jau bieži, un es ļoti ceru, ka tiešām būs tā, kā jūs teicāt. E, Komisāra Georgieva nevarēja būt mūsu vidū, tādēļ es tagad sveicu Moedas kungu komisāru, un e, viņš aizstāja komisāru Georgievu. E, padoms priekšsēž, prezidentūras pārstāvjums 16 jau jādodas projām, tādēļ es tagad došu vēl vārdu kolēģiem, lai viņi arī vēl var uzdot jautājumus. Sarvamā, Ajala Sendere, pirmie runātāji, lūdzu dod jums vārdu. Labrīt, Gresles kundze, ministra Reir, Lazaro kungu, dāmas un kungu. Labdien, es gribētu sākt ar pateicību prezidentūrai un uh, padomēji par līdzsvarotiem rekomendācijām. Uh, šajā rekomendācijā tiek atzīts, ka īstenībā ir spērti soļi pareizā virzienā, uh, tādā labā virzienā tērējot ES budžeta līdzekļus, kā arī e, šajā novērtējumā ir precīzi uzrādīti izaicinājumi, kurus mums vēl nāks risināt. E, vai tā būtu komisija vai cita um, e, ES līdzekļu tērētāji, bet sākšu ar ES budžeta interešu aizsardzību. Priecājos, ka padoms rekomendācijā ir izteicis atbalsts komisijai uh, attiecībā uz finanšu uh, korekcijām, eh, ka tā ir eh, pareizi izdarīt eh, kopumā. Un tas ir svarīgi, ja es budžeta izpildēju, <clears throat> lai izvairītos no maksājumu aizkavējumiem, mm, un komisija vēlas, lai es budžeta līdzekļi tiktu tērēti tā, ka noteiktie mērķi uh, tiktu sasniegti. Vienmēr tomēr jāpatur prātā nodokļu maksātāju intereses. Viņš sagaida, ka mēs e, sargājamies budžetlīdzekļus no nelikumīgiem e, tēriņa veidiem. E, un tā mums ir jātiec uz zemu kļūdu procentu. No padomas ziņojuma es redzu, ka mēs visi trīs, e, padomu komisija un parlaments, esam viensprāts, ka likumdošanas sarežģītība ir daļai e, e, vainojama kļūdu daudzumā. Tādēļ ir jāvienkāršo procedūras, ir jānosaka arī vienotas paušālu maksājumus, tātad fiksētos maksājumus, eh, eh, kas vienkāršotu, kas būtu vēl viens solis vienkāršošanas virzienā. Un tiešām eh, vienkāršojot procedūras, mēs varam izvairīties no potenciāla kļūdu daudzuma un atvieglot administrācijas darbu. It īpaši tagad, iesākot jauno daudzgadu finanšu termiņu, mums jāgādā, lai vienkāršošanas pasākumi tiktu īstenot visur, kur vien tas ir iespējams. Un Uh, gribu tomēr arī runāt par nacionāliem kontrolas pasākumiem. Eiropas revizijas palāta kļūdu procentu nosaka ar apmēram 4,7% es budžetam kopumā. Un uh, Reizijas palātas viena no galvenajām identificētām kļūmēm ir, ka nacionāla līmenī eh, uzraudzības sistēmas nevienmēr darbojas pietiekoši efektīvi. Palāta norāda, ka nacionālām iestādēm ir bijusi pietiekoši informācija, lai daudzas kļūdas eh, patiesībā nenotiktu. Uh, uh, attiecībā uz eh, statistikas datu nodošanu komisijai. Eh, šo kļūdu varētu, kļūdu procentu varētu mazināt eh, tieši uzlabojot arī nacionālajā iestāžu darbu. Šo konkrēto problēmu jomu mums vajadzētu apskatīt detalizētāk. Eh, mēs eh, centīsimies padoms rekomendāciju šajā jomā īstenot, cik tas ir iespējams. Komisija arī vēlas eh, piedāvāt dalību valstu iestādēm plašāks apmācību iespējas. Komisija gādās, lai nesen aktuālās vadlīnijas um, piemības kritērijiem tiktu labāk izskaidrots valstu e, iestādēm. Mēs, kā komisija, vēlamies e, budžetu, kas būtu vērs uz rezultātiem. Viceprezidents Luģēza sacīja, viceprezidents Džodževa sacīja, ka viņa vēlas, uh, lai Eh, tātad Komisija vēlas nodrošināt eh, to, ka uh, kvalitāte, kādā tiks tērēta Eiropas Savienības līdzekļi, tiks uzlabota nākošajā finansēšanas plānošanas periodā. Taču tas lielā mērā ir atkarīgs no nacionālajām iestādēm un projekta atlases dalībvalstu uh, līmenī. Jo programmu īstenošanas sākumā tiks nodrošināta kvalitatīvāka mm, kontrole, jo veiksmīgāka būs šo jomu attīstība nāku, nākotnē, lai vienmēr mēs varētu demonstrēt saviem pilsoņiem Eiropas programmu un projektu pievienoto vērtību. Liels eh, paldies par uzmanību! Jā, vielen dank. Jetzt... Paldies. Tagad dod vārdu Kolīm Sarvamā. Uh, thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Cienējamais uh, ministra kungs uh, Jāni Reir vēlētos pateikties jums par šo te prezentāciju un pateikties arī par to, ka man ir iespēja runāt eh, izņēmumu kārtā savā dzimtajā valodā eh, šeit, šajā auditorijā. Es šeit esmu pavadījis jau uh, trīs gadus, bet man ir līdzīga sajūta kā priekšsēdētāja, kad viņa teica, ka viņa ar to šo pašu lietu nodarbojas jau desmit gadus. Un es vēlētos vēlreiz atgriezties pie eh, priekšsēdētājs uzdotā jautājuma un pajautāt jums, atsaucoties uz sadaļu par eh, tiešo, eh, par tiešmaksājumiem lauksaimniecībā un vīdes programmām un zaļināšanas programmām un lauka attīstības programmām un tā tālāk. Uh, Cita starpā tur ir sacīts, ka padome aicina dalībvalstis uzlabot uh, kontrolas sistēmas efektivitāti, kontroli lai uh, samazinātu kļūdu uh, procentu un uh, lai kontroļu uh, izmaksas būtu saprātīgas un ne, mm, nepārsniegtu eh, finansiālo iegūmu. Mm, un faktiski šī attiecība nekad īpaši nav bijusi laba. Nu, varbūt būtu vērts vēlreiz eh, aplūkot tās jomas, eh, kur visbiežāk rodas kļūdas, un varbūt iespējams ir rast risinājums un šīs kļūdas labot. Uh, Un vai jūs lūdzu nevarētu uh, pateikt, kā mēs varam panākt progresu šajā jomā? Uh, varbūt ir iespējams labot kļūdas pat tad, ja dalība valstis ir, teiksim, jau par tām ziņojuši. Varbūt mums vispār vajag mainīt pieeju un domāšanu, kā mēs pieejam uh, šīm te kļūdām, uh, dažādiem uh, iemesliem, uh, kas ir pamatā šo, šīm kļūdām. Lūdzu, padoms priekšsēžkungs. Jā, nu, e, nav viegls e, darbs un uzdevums atskaitīties par iepriekšējo plānošanas periodu un stāstīt, kā mēs labosim šīs kļūdas, kas ir pielaists iepriekšējā plānošanas periodā, kad vēl nav uzsācies jaunais plānošanas periods. Es gribētu teikt, ka Latvijas finanšu ministrs un Latvijas budžeta komisijas vadītājs parlamentā ar četru gadu pieredzi tieši vadot budžeta komiteju, ka visas tās rekomendācijas, tie normatīvie akti, kas bija pieņemti eh, jaunam plānošanas periodam no 14. gada līdz 20. gadam, ir iespēja izveidot augsti atbildīgu finansēšanas kontrolas sistēmu. Eh, Latvijā kļūdu īpatsvars ir apmēram ap 1%, un mēs esam gan mazinājuši iestāžu skaitu, atbildīgo iestāžu skaitu no septiņām uz vienas, Mēs arī esam pilnībā sekojuši tām vadlīnijām, ko gan Eiropas parlaments, gan padoma piedāvāja likumdošanas jomā, piemēram, uzsākot šo procesu eksāntu ieviešanu. Tātad mēs vispirms uztaisījām programmu un procedūras, kā mēs darīsim un ko mēs darīsim un kā mēs mērīsim, ko mēs darām, nevis apgūt līdzekļus. Tālāk šajā maksāšanas Eh, šajā periodā, septiņu gadu eh, periodā, ir ļoti nozīmīgi veidota sistēma, kā piemēram maksājuma pārtraukšana un apturēšana, kas, es domāju, disciplinēs dalību valstis. Un padomu pilnībā atbalsta šādu pieeju. Atbalsta arī jaunu korekcijas mehānismu. Mhm. Ja iepriekšējā laikā šis korekcijas mehānisms bija tāds, ka jums ir nepamatoti tēriņi, jūs varat no šīs naudas pārnest citai programmai. Tagad valsts zaudēs šo naudu. Un es domāju, tas ir ļoti labs stimuls nacionālajām valstīm, lai izturētos atbildīgāk pret budžeta līdzekļiem. Visbeidzot, Eiropas parlaments ar padomu kopā ir apstiprinājuši normatīvos aktus jaunu iepirkumu likumu ieviešanā, kur nacionālām valstīm ir jāievieš līdz 2016. gada pavasarim. Es domāju, tas arī būs ļoti nozīmīgs solis, lai mazinātu šīs kļūdas, jo šī normatīvā bāze, kas valstīm ir jāapstiprina, ir ietvērusi visas tās problēmas, kas bija plānošanas periodā līdz 2013. gadam. Un es ļoti optimistiski raugos uz šīm izmaiņām gan skatoties no savas valsts pieredzes ka ir iespējams ar tām rekomendācijām ar tiem normatīviem aktiem ko jūs esat pieņēmuši apstiprinājuši priekš dalību valstīm ir iespējams veidot caurskatāmu pārskatāmu sistēmu ir iespējams veidot tādu sistēmu kas var mainīt nacionālās valsts attīstības virziens kā piemēram Latvija. Es, es raugos tiešām ļoti pozitīvi uz šo jauno periodu un jauniem normatīviem, ko uh, gan jūs esat apstiprinājuši, gan mēs kopā esam veidojuši padomu, parlaments un komisiju. Kolēģina Jāla Sendo, bitte. Kolēģi Jāla Sendere, lūdzu. Sí, muchas gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos uzdot dažus e, jautājumus padomēji. Tad, kad mēs e, skatāmies uz e, kopējo pārvaldību, Eh, ir eh, virknē aspektu, kas mūsuprāt nav eh, bijuši veiksmīgi, kas faktiski ir izgāšanās, jo katru gadu kaut kādi panākumi tiek nodrošināti, jā, ir jauni priekšlikumi nākošajam finanšu plānošanas periodam. Mm, un arī revīzijas palāta ir veikusi kaut kādas pasākums, arī atzinusi, ka vispār procesā notiek kaut kāda uzlabojuma, bet eh, mazliet mēs dzirdam katru gadu vienu un to pašu. Mm. Bet viena lieta, kas ir ļoti svarīga, jūs to arī uzsvērāt, attiecas uz uh, publisko iepirkumu. Un jūs sacījāt, ka, protams, ir svarīgi ieviest direktīvas un to prasības un tā tālāk, bet, diemžēl, direktīvas var eh, ieviest dalībvalstīs un interpretēt visai atšķirīgi. Vai nebūtu labāk, ja būtu regula, kas attiektos uz visiem pilnīgi vienādi? Tālāk mm, mēs te nerunājam tikai par eh, dalībvalstu ieguldījumu es budžetā. Eh, par to mēs neko nedzirdējam, ja mēs paskatāmies uz otro sādaļu un apvienoto karalisti un ienākumiem un neatrisinātiem jautājumiem. Mums vajadzētu būt, zinām, mums vajadzētu paškatiskiem pret sevi būt revīzijas palāta, piemēram, ir atzīmējusi, ka PVN jomā uh, nav mm, izpildīts viss, kas būtu bijis jāizpilda arī IKP mm, aprēķini un tā tālāk. Tur ir vesela rinda uh, kritisku piezīmi no revīzijas palāca. Ir jāatzīst, e, ja dalība valsts kaut ko nedara pareizi, nu tad uz to acīm redzot ir jā, jānorāda. Tad e, runājot par rekomendācijām. Uh, Ja mēs atceramies 2015. gada uh, budžetu un problēmas un ar uh, tā saucamajiem RAL, jeb neizmant, neizmaksātajiem uh, maksājumiem, uh, mums uh, katru gadu jāstops ar šo problēmu, ka ir jāsaskaņo maksājumu, uh, uh maksājumu apropriācijas mm, ar uh, piešķīrumiem, un es uh, Domāju, ka vajadzētu vairāk uzmanības pie, pievērst eh, budžeta daudz gadu vai eh, daudz gadu raksturam. Runājot par nevar skatīties tikai uz maksājumiem. Pirmajā gadā ir jāskatās uz ciklu, uz, uz, jo citādi šī cikla laikā mums rodas problēmas ar saistību izpildi. Esmu ēnu referente. Un arī šai sakarā man ir jautājums, kāds ir jūsu viedoklis par vēstuli, ko esam saņēmuši no padomas ģenerāla sekretāra, kurā ir teikts, ka padome. A, eh, tener un diálogo más sin... Tātad, ka padome ir sākusi atklāt dialogu ar parlamentu, lai atbildētu uz mūsu interesējošiem jautājumiem. Es vēlējos jautāt, vai jūs, kā prezidentūra, varbūt nebūsiet proaktīvāk šajos te sarunās ar parlamentu? Tā par eh, kļūdām eh, publiskajā iepirkumā eh, es jau pieskāros šim jautājumam, gan nedaudz uzrunā, gan arī atbildot uz jautājumu, un es uzskatu, ka jaunais regulējums ļaus šo darīt. Plus mēs arī esam mūsu ziņojumā ietvēruši rekomendāciju komisijai izmantot vairāk tehnisko palīdzību lai nodrošinātu uh, šo te Eiropas uh, Savienības vienveidīgu pielietošanu. Tālāk par budžeta pārvaldību, maksājumu apropriāciju nepietiekamību. Uh, šis ir viens no tiem jautājumiem, ar kuru es saskāros kā pirmo un vienu no svarīgākiem tieši 2014. gada novembrī iepazīstoties ar uh, Kā jūs zinat, eh, Latvijā eh, arī jauna valdība, kura tikai sāka darbu eh, vienā nedēļā ar komisiju jauno un iepazīstoties ar visiem failiem, tas bija viens no jautājumiem, kas bija vissvarīgākais. Un mēs esam ļoti nopietni šo jautājumu nolēmuši skatīt. Un es saprotu, ka ir vienošanās padomei, parlamentam un komisijai, ka uh, ir jāsamazina šo neapmaksāto rēķinu apjoms, un komisija nāks klajā ar maksājumu plānu, eh, kuru iestādes apspriedīs budžeta trialogu ietvarā, kas notiks eh, šī gada sāksies 30. martā. Tātad komisija, mēs gaidām komisijas konkrētu plānu. Un padomi ir gatava konstruktīvai sadarbībai ar Eiropas parlamentu un komisiju, lai eh, ļoti efektīvi un laicīgi šo plānu ieviestu. Tātad eh, jautājums arī bija par eh, to, ka dažām valstīm ir maksājumi vairāki vai neprecīzi vai, vai, vai eh, tātad šī te dalītā pārvaldība, es domāju, ka kā es jau teicu, ka mēs paužām nožēlu par to, ka saskaņā ar revīzijas palātas konstatējumiem joprojām ir saglabāts šis augstais kļūdu līmenis gan politiskajās grupās, eh, kur eh, tiks īstenota eh, šī dalītā pārvaldība. Tomēr pirms izdarīt jebkādas secinājumus ir jāvērtē situācija plašākā kontekstā un ir jāskatās kopbildi. Un pirmkārt gribētu teikt, ka jāņem vērā vēlreiz varbūt atkārtošos daļai, ka 2013. gads ir pēdējais, uh, iepriekšējā programmēšanas perioda gads un ka bija vērojams īpašs spiediens šo līdzekļu izmantošanā no visām institūciju pusēm. Lai šis te maksājumi tika izmantot līdz perioda beigām, kas jau ir novērsts šajā jaunajā plānošanas periodā, kur šeit ir virzīts vairāk uz rezultātu sasniedzamo, nevis uz līdzekļu apgūšanu. Un Padome arī izteikusi bažas par palielināto risku, ka šis spiediens izraisa, kas var, eh, ko šis spiediens ir izraisījis un ka tas var kļūt par papildus eh, cēloni augstajam eh, kļūdu riskam. Un, protams, padomi arī nekādā gadījumā neattaisno šo izskaidrojumu, bet gan gribam būt objektīvi un izstrādājot secinājumus, tad šis fakts ir jāņem vērā. Un kā es jau atkārtojos, ka Eh, šis 13. gada plānošanas periods, 13. Eh, gads, ir pat ar nedaudz zemāku eh, kļūdu risku, neskatoties uz to, ka apjomi bija daudz lielāki salīdzinājumā ar 12. gadu. Un arī par gribētu pieminēt šeit Montī kunga augsta līmeņa darba grupu, ko jūs skārāt kā vienu no jautājumiem – Eh, tātad padome iepriekšējās nedēļas ECOFIN sēdē uzklausīja Montī kunga starpziņojumu pirmo, un mēs analizēsim visus priekšlikumus, ko Montī kungs ir devis, un es arī esmu saņēmis no Montī kunga apliecinājumu, ka eh, viņš grib veidot eh, konferenci kopējo par šo jautājumu, Eh, kur viņi vadītu šo konferenci un eh, atbildību, eh, organizēšanas atbildību kopā ar nacionālajiem par parlamentiem uzņemtos Eiropas parlaments, un šīs konferences datums varētu būt 16. gada aprīlis vai māja mēnesis. Līdz ar to es varbūt detalizētāk negribētu kavēties pie jautājumiem. Tā un arī bija jautājums par eh, dialogu starp eh, par padomu un eh, Eiropas parlamentu par atslogojumu. Tātad padomu piekrīt gan Eiropas parlamentam, gan padomai vajadzētu būt piekļuvēji visai finanšu informācijai, kas nepieciešama, lai šīs iestādes varētu izpildīt savus pienākumus atslogošanas procesā, procedūrā. Padomu jau iepriekš ir vairāk kārt ierosinājusi Eiropas parlamentu un padomas sadarbību šajā jautājumā noformēt oficiāli un ir ierosinājusi nolīgumu projektu, iekļaujot sarakstu ar dokumentiem, kas būtu jānodrošina. Padomu īpaši pievērs uzmanību tam, ka Eiropas parlamenta 2014. gada 23. oktobra rezolūcijā ir atsauce uz iespējamu modus vivendi līdz ar apstiprinātu sarakstu ar dokumentiem, ar kuriem būtu jāapmainās. Un padome ir gatava ar Eiropas parlamentu pārstāvjiem apusējās pāredzamības un atbildības garā apspriest un attīstīt tālāk šādu modus vendi elementus, pilnībā respektējot katras iestādes līgumā paredzēto kompetenci dieses Parlaments. Šis parlaments, šis parlaments pretojas pret valdību centieniem to kontrolēt. Nākamais runā kolēģis Toirers. Paldies, priekšsēdz kundz, godamais finanšu ministra kungs, sirsnīgi paldies arī liberāļu grupas vārdā par jūsu ierašanos šodien budžeta izpildes komitejā. Eh, kā arī uz prezentāciju par padomas eh, rekomendācijām eh, budžeta izpildes sakrā. Man ir divi jautājumi. Pirmais ir saistīts ar kolēģis Ajālas Senderes, nu pateikto par, par šo tēmu. Pēc, Lisabonu, pēc Lisabonas ir tā, ka uh, padome um, Eh, padome izsaka rekomendāciju par budžeta izpildes apstiprinājumu, bet eh, parlaments pieņem šo galu lēmumu. Un šeit ir, tātad, zinām, atšķirība. Eh, padome bija pieradusi strādāt savādāk, tātad šeit ir apusējība, bet tā ir, zināmā mērā, asimetriski, ja tā var teikt. Un šajā sakarā Mums interesētu jūs, kā Latvijas eh, padomas prezidentūras pārstāvi, skatījums, vai jūs piekrītat liberāļu grupas šeit Eiropas parlamentā viedoklim, ka visiem publiskajiem budžetiem būtu jātiek uzraudzītiem no tieši ievēlētu parlamentu puses. Tātad tieša parlamenta uzraudzība. Un eh, vai padome, tas ir otrs jautājums, eh, arī iesaka apstiprināt, apstiprināt pašas padomas budžeta izpildi? Tādi man jautājumi. Eh, un tad vēl man ir jautājums par dažiem formulējumiem padomes rekomendācijā. Proti jūs aicinat komisiju spērt soļus uh, lai mazinātu šo kļūdu procentu, bet tāpat laikā jūs arī paužat savas bažas par to, eh, kā budžeta izpildi tiek veikta atsevišķās dalību valstīs. Nu, jūs norādījāt uz šī, šo dalīto pienāk, šo pienākumu dalījumu, bet nu, mums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, interesētu, nu, kā tad sokas ar diskusijām padomē, Mums rodas iespējas, lasot, piemēram, šādu dokumentu, ka jūs aicinat komisiju, nu, jums vajadzētu tā kā sakārtot savu dārziņu, bet eh, otrā teikumā jūs tā kā atzīstat, ka, nu, principā jau revizijas palāda norāda, ka dalība valsts būtu šeit varējušas daudz ko darīt e, situācijas labā, lietas labā. E, šie dalība valsts pārstāv taču ir pārstāvēt pie jums padomē. E, Nu kā tad e, padomē e, dalībvalsts pārstāvja runā viens ar otru? Vai jums izdodas kopīgi analizēt, kā šīs, šo kļūdu procentu varētu, piemēram, mazināt? Tā taču nevar būt, ka ir dalībvalsts, kuras gadu no gadu uzrāda augstāku kļūdu procentu par citām. Labi, mēs nesaucam tās vārdā, e, kā tas notiek, piemēram, tirgus ekonomikā, ja kāds neizpild savus mājasdarbs. darbs bet mēs tomēr zinām, ka e, e, tās mēdz būt tās pašas valsts atkal un atkal e, ar augstiem kļūdu procentiem. Un tieši tādēļ man interesētu no jūs mums dzirdēt, kā padomē rosā šīs diskusijas, vai jūs spējat šīs dalībvalstis, kuras, nu, tā kā īsti netiek galā ar šiem uzdevumiem, uh, kaut kā dabūtu strīpas. Mēs dzirdam par šīm pārvaldības deklarācijām, eh, ka dalībvalsts ar finanšu ministru parakstiem varot arī eh, uzņemties politisku atbildību par šo budžeta izpildi. Bet ko jūs, piemēram, kā Latvijas prezidentūras pārstāvs eh, šādu priekšlikumu par nacionālo, nacionālas menedžmenta deklarācijām, kā jūs to vērtējat? Lūdzu, eh, Reirkungs. Tātad par šim te sākšu. Es atvainojos, sākšu ar eh, <clears throat> deklarācijām praktiski padome neatbalsta šādu deklarāciju e, ieviešanu, e, jo, e, <clears throat> jo arī revīzijas palāta bija diezgan skeptiska par nacionālo deklarāciju pozitīvo ietekmi uz kļūdu līmeni. Ir arī dalība valstis, kuras iesniedz deklarācijas, bet šajās dalība valstīs kļūdu līmenis nav mazāks. Uh, Eh, un es varu arī piebilst, ka ir arī tehniski eh, neiespējami varbūt dažās valstīs, kur ir federāla un administrācijas dec decentralizācija, eh, veidot kopējo nacionālo deklarāciju. Līdz ar to es neuzskatu to kā vienu no glābšanās iespējām, bet vēlreiz gribu atgādināt tos normatīvos aktus, kas ir izstrādāti veidojot, nacionālo, eh, veidojot šo jauno programmu. Un es gribu apgalvot, ka šī ir pilnīgi cita un savādāka programma kā iepriekšējā programma, kur bija vērsta uz eh, līdzekļu eh, pilnu izlietošanu, bet šī programma ir vērsta uz rezultātu un ir daļa ierobežojumu nacionālām valstīm vai daļa pātagu no gan no Eiropas komisijas puses, <clears throat> gan no citiem spēlētājiem, kur var ierobežot šos te kļūdu uh, uh radītājus. Līdz ar to es uh, ļoti pozitīvi vērtēju to sadarbību, kas radās starp Eiropas parlamentu padomi un komisiju veidojot 2014. 2020. gadu programmēšanas normatīvos aktus, un es tiešām ceru, ka situācija mainīsies. Es domāju, mēs to nevarēsim teikt par 14. gadu, jo 14. gadā ir pirmais gads, kad sākās šīs uh, naudas un ir laikam tikai avansu maksājumi, bet kolēģi uh, nākamos gadus 16, 17 es esmu pārliecināts, ka uh, šie kļūdu procenti būs mazāki. Uh, kā arī tas notiek tagad, jo, ja mēs skatāmies re retrospektīvā, tad šis kļūdu procents tomēr e, samazinās un ir tendence samazināties. Un gribu arī atgādināt, ka 13. gadu, kur mēs atslogojam, par 0,1% samazinājās kļūdu procents, neskatoties uz to, ka līdzekļi tika gandrīz vai dubultā e, izlietot e, šai posmā, kur, kā es jau minēju, bija spiediens uz uh, Eh, to, lai pabeigtu šo plānošanas periodu finansiāli. Jā, un par, <clears throat> par šo te eh, kļūdas novēršanu eh, un tātad šo ieteikumu ir atbalstījuši 25 dalībvalstis padomē šajā ot, iepriekšējā otrdienā balsojot par šo ieteikumu, tā kā mums ir nu, kritisko dalībvalstis ir atbalstījušas šo lietu. Tātad jautājumā par e, padomas atslogošanu es uh, gribu pateikt, ka mēs stingri atbalstam pienācīgu pārbaudu par to, kā tiek izpildīts viss Eiropas Savienības budžets, tostarp Eiropas padomas un padomas budžets un padomē e, šajā gadījumā nav ko slēpt. Esmu drošs, ka Eiropas parlamenta attieksme tieši tāda pati un arī attiecībā uz e, savu finanšu pārvaldību. Atzīmēšu, ka revīzijas palāta nav konstatējusi nevienu nopietnu kļūdu vai nepilnību Eiropas padomas vai padomas 2013. gada budžeta izpildē. Turklāt revīzijas palāta nav nākus klajā ne ar kādiem citiem apsvērumiem par Eiropadomas vai padomas pārskatiem vai par pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Un padoma pilnībā respektē līgumu par Eiropas Savienības eh, darbību, eh, kura 319. pantā ir skaidri noteikta katras iestādes loma. Tātad revīzijas palāta sniedz ticamības deklarāciju, padome sniedz rekomendācijas, Eiropas parlaments, kā visas Eiropas Savienības budžeta atslogotā iestāde, atslogo tikai un vienīgi komisiju, nevis atsevišķas dalību eh, iestādes. Padome arī atgādina, ka tā ir iesniegusi Eiropas parlamentam visu attiecīgo informāciju, kas saistīta ar atslogošanas procedūru saskaņā ar 319. pantu līgumā par Eiropas Savienības darbību. Tātad saskaņā ar šo lietu, saskaņā ar šo līgumu padomēji nav citu pienākumu. Kolēģi Vāgen, bitte. Kolēģis Vāgens. Uh, uh, Paldies, priekšsādātāji. Nu jā, es saprotu, ka laiks ir jau pagājis, centīšos varbūt mazliet tā īsāk izteikties, uzdošu divus īsus jautājumus un gribu atgriezties pie dalībvalstu atbildības. Mm, ja runājam par šīm kļūdu rādītājiem, ko nu pat jau apspriedām ministra kungs, jūs savos vārdos norādījāt uz faktu, ka lielākā daļa gadījumu dalību valstīs ir tādi, ka dalību valstīm bija informācija, kas būtu ļāvusi kļūdas labot. Un tad pirmais jautājums ir pavisam vienkāršs. Jūsuprāt, Kāpēc tad tādā gadījumā šīs dalībvalsts neizmanto šo informāciju, kas bija to rīcībā, lai labotu kļūdas, kas taču būtu tikai acīm redzam? Otrs jautājums ir saistīts ar individuālām atsevišķām dalībvalstīm. Es, protams, saprotu, ka jūs, un lielākā daļa kolēģi saprot, ka jūs, protams, nevēlaties šeit rādīt ar pirkstu ne uz vienu konkrētu dalībvalstu un tā tālāk, bet jautājumi par ko mēs runājam, daudzi ir arī horizontāli pēc sava rakstura, respektīvi attiec uz daudzām dalībvalstīm. Tad jautājums jums ir tāds, vai jums šķiet, ka dalībvalstīm ir tāda kā vēlme varbūt sastrādāties, lai identificētu kaut kādas kopējās labākās prakses, paraugu prakses savā starpā, un tad varbūt strādāt kopā ar komisiju, lai palīdzētu šādu paraugu praksi identificēt un samazināt kļūdas likmi nākotnē, un varbūt jūs tagad, būdams prezidentūras amatā, varētu kaut ko darīt, lai šādas diskusijas virzītos uz priekšu. Uh, lai runātu par šīm kļūdu likmēm, kādas tad ir šīs problēmas, un valstis varētu savā starpā padalīties ar informāciju par paraugu praksi un pieredzi to, kā šīs kļūdu likmes samazināt. Ratsprezident, bitte. Paldies eh, par eh, šiem jautājumiem. Uz pirmo daļu es gribētu eh, atbildēt, ka tātad es nevarētu detalizēti katru gadījumu uh, iz, e, katrā valstī iztirzāt, bet es domāju, ka tas ir papild, e, nu, papildinošs e, izpētes vērts jautājums. Bet par jautājumu, kas ir saistīts ar pieredzes apmaiņu, es varu pateikt, ka šī lieta notiek jau starp dalību valstīm un zinu no savas valsts piemēra, ka mani ierēģi ir samērā pieprasīti kā lekciju un konsultāciju sniedzēji tieši tāpēc, ka mums ir samērā labi šie rādītāji, un mēs esam ievieno, ieviesuši vienotu aģentūru, un tagad eh, tiešām eh, braukājam uh, Eh, ierēģi braukā un uh, māca citu valstu ierēģus, kā uh, šo pārvaldību veidot. Un mani tas tiešām uh, priecē un dara lepni. Tā kā tas darbs jau notiek dalību valstu un valdību līmenī, bet varbūt koordinācija nenāktu par ļaunu šajā gadījumā. Kas ir arī mūsu rekomendācijā saistībā ar to, ka mēs lūdzam komisiju uh, Eh, vairāk eh, tehnisko palīdzību eh, veidot. Herr Ratspräsident, vielen Dank. Wir danken. Padomas priekšsēžkungs, pateicamies vēlreiz par jūsu klātbūtni mūsu šīs dienas sēdē un par jūsu prezentāciju. Nu, jāsaka gan, ka jūs ziņojums pārāk neatšķirās no iepriekšējā gada ziņojumiem, un es gribētu jums tāpēc no Eiropas parlamenta puses vēlreiz sacīt, nav tāda dalībvalsts likuma, kas attiec uz interešu konfliktiem. Ja uh, valdības pārstāvjiem ir uzņēmuma akcijas un eh, šie uzņēmumi saņem finansējumu no ES fondiem, tajāpat laikā eh, šie valdības pārstāvi ietekmē svarīgas lēmumus. Es domāju, ka šādi inter, interešu konflikti nedrīkstētu pastāvēt, un tos vajadzētu atrisināt. Man būtu prieks, ja jūs varētu šo jautājumu risināt. Es domāju, tas ir arī nopietns reputācijas risks Eiropas Savienībai un gan padomēji, gan parlamentam jābūt interesētai šo kontra, eh, konfliktu atrisināšanai. Paldies priežnos, eh, gaidīsim nākamo tikšanos ar jums un ceram, ka jūs būsiet arī klāt debatē par budžeta izpildes eh, apstiprināšanu. Mēs ļoti priecātos par to. Paldies! Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Eh, es esmu rezervējis eh, datumu budžeta apspriešanas procedūrā, tā kā es būšu pie jums. Un es domāju, ka mēs arī turpmāk sadarbosimies produktīvi un lai, lai vērstu šos kļūdu daudzumu un vispārējo mazumā. Paldies!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 ķermies pie darba kārtības piektā punkta. Ziņojums. Tas ir mans ziņojums. Un dažas lietas vēlētos par to teikt ziņojumā 20 punkti, un tur ir runa par dalību valsts sniegtās informācijas uzticamību. Tas ir saistīts ar nu pat apspriesto jautājumu. Mēs raugāmies uz uh, lauksaimniecības reģionālu lietu un sociālu lietu ģenerāla direkcija uh, līdzekļu atguvi, un ziņojumā ir uzrādītas problēmas dalītajā līdzekļu pārvaldībā. Mēs redzam, ka problēma ir e, šī datu neprecizitāte. E, ģenerāla direktora gada ziņojumus tas arī negatīvi ietekmē, kā arī sintesis e, ziņojumu. Ģenerāla direktora uh, iebildes attiecībā uz eh, kopējo pārvaldību mēs eh, tiem piekrīt, tas ir punkts 1,3 eh, ir un par 0,02 līdz 0, apmēram miljardiem eiro. Un es domāju, ka mums vajadzētu uzraudzīt ciešāk šo jomu, kā to dara arī komisija, kas attiecas uz ienākumiem. Es piekrītu Uh, iebildi attiecībā uz uh, nacionālā kara. IKN uh, un uh, es domāju, ka šeit mums arī ir vajadzīgs uh, detalizēts rīcības plāns attiecībā uz nodokļu uh, uh ko, nu jā, es atvainojos, tad, tad jūs redzat 25. punktā, uh, Um, tur ir runa par uh, lauku attīstības fondu ar uh, uh, 20 uh, līdz 2013. gadam 31 miljārdu eiro, un tur nav vēl neviens eiro nonācis pie saņemiem. Tas ir ļoti žēl, īpaši attiecībā uz Grieķiju. Banka saņem 120 miljonu eiro, un neviens e eiro netika reāli izmaksāts attiecībā uz finanšu korektūrām. Uh, Komisija laikam ir eh, veids labdār, bet jautājums par to, kurā gadā ir šī līdzekļa atgūšana, eh, tas ir tiešām svarīgs. Ir lielas laika nobīdes, eh, pateicoties šīm sarežģītajām procedūrām, arī lauksaimniecības jomā, tā ir liela problēma. Pateicoties revīzijas palāts dokumentiem mums ir dati par 2007. līdz 2013. gadu, eh, un no tā, tiem mēs varam saprast arī, kādas ir rūpibērnu eh, reģionālā, eh, kā arī lauksaimniecības fondā, arī interešu konflikta problēma ir 40. punktā, kā arī 126. punktā atspoguļota. Tad jautājums par lauksaimniecības politiku risku un sniegto datu neprecizitāti, e, kā arī šīs datu neprecizitātes sekām. Tas atspoguļojas kļūdu procentā 7,5% lauka attīstības jomā un 7,9% pirmajā pīlārā, kā ir 3,6% um, ehm, reģionālajā jomā 6,9%. Es arī pievērsos jautājumam e, kā šī e, rīcības grupa Grieķijai ko tā veic reģionālā jomā, tas atrodas 118. punktā, tur tas ir iztirdzēts šis jautājums, precīzāk sakot, un attiecībā uz jauniešu bezdarbu uh, un romiem ir arī divi punkti šajā ziņojumā. Es domāju, mēs nedrīkstam klusēt šādā jautājumā, kas ļoti svarīgs Eiropas saimnībā. Tas ir 130. un 131. ziņojuma punktā. Uh, Man ļoti žēl, ka ir tik maz datu par šiem līdzekļiem, ka mēs nevaram sacīt, e, e, cik daudz līdzekļus tiešām Romi ir saņēmuši e, savās dzimtajās zemēs. Un komisāra Meller jums laikam Mödeš jums uh, uh, varbūt būt aiz kauna eh, zemē jāiegrims, jums laikam vēl paveicās, ka tik daudz netika kritizēts. Ir 82. punkts šeit, ir eh, izteikti tomēr tāda stingra kritika. Tad par palīdzību EFKO ģenerāla direktorāts ir uh, norādījis rūpes attiecībā uz visu, kas pārsniedz 2%. Un tad par eh, paplašanāšanas ģenerāla direktorātu. Tur ir 100% vienā projektā izmaksāt kā eh, avans maksājums uz minējumu pamata vai aplēses pamata. Un pēc tam e, tika līdzekļi atgūti, lai e, radītu iespaidu, ka e, tā ir normāla līdzekļa atgūšana it kā. Kaut gan tēriņu likumība nebija nodrošināta jau no sākta gala. Šeit eh, paplašanāšanās eh, ģenerāldirektorās ir pagriezis eh, kājām gaisā Eiropas budžeta procedūras, tieši to es arī pieminēju, runāt par Ukrainu un budžeta palīdzības maksājumiem, tas ir 161. 164. punktā 166. 167. punktā ir par Tindufas apmetri un, un par to mums vajadzētu arī turpmāk vēl domāt. Ganā ir skaidrs krāpšanas gadījums. Šeit mums ir vajadzīgs pilnīgi e, caurskatāmība. Tas 168. punkts norāda, ka Eiropas komisija ir saņēmusi divas dažādas Gānas valsts e, e, ierēģņu saraksts, abiem izmaksām algas, un apvienotā karalista un Pasaules banka mūsu partneri zināja par šo krāpšanu. No divām datubāzēm. Vienā datubāzē, acīm redzot, bija šādi viltus personu dati. Uh, Eh, eh, viņi zināja par šo krāpšanu un mums par to neinformēja. Es domāju, par to vēl jārunā. Tad ir organizācija International Management Group, starptautiskā vadības grupa, kas izrādās privāta personas organizācija bez kāda tiesiska status, kas gadu gaitā 134 miljonu eiro ir saņēmusi. Es domāju, arī šeit ir jās, e, jāturpina šī lieta izmeklēt tad par Olaf un uzraudzības komiteju e, un statistikas datu uzticamību, tas ir 193. punkts, tad administratīvai izdevumi 194. līdz 99. punktam, tad e, <clears throat> nodarbināto regulas daļējā piesaiste un uh, Uh, atvaļinājumu uh, uh, naudu maksājumi. Tad 318. punkts, mūžīgais jautājums par izvērtējumu ziņojumu. Šīs ziņas pat labāk ir bezjēdzīgs, mums ir vajadzīgs ziņojums, kurā tiešām tiktu izvērtēts, kas ir ticis sasniegts ar Eiropas nodokļu maksātāju līdzekļiem. Un šeit mums neko nelīdz. E, indikātoru ignorēšanu. Ja man nepatīk rezultāts, es vienkārši uzdošu citu jautājumu, tā mēs strādāt nevaram. Visi ģenerāli direktorā, eh, ģenerāli direktorāti indikātori, attiecībā uz indikātoriem nepasliktinās vismaz, bet šeit ir pasliktinājums, tad es domāju, ka attiecībā uz izaugsmu nodarbinātību mums ir šī uzraudzība jāsaglabā. Eh, tik tālu īsumā šis ziņojums, eh, aicinu visus to iepazīties, izlasot, eh, vai kāds vēlas komentēt vai uzdot jautājumus. Dod vārdu komisijai, vai jūs gribat kaut ko teikt par ziņojumu komisāra kungs, lūdzu. Dear Chairwoman and uh, cienījamā priekšsēdētājas kundze un referenta Greslas kundze, cienījamie komitejas pārstāvji un revizijas palātas pārstāvji. Esmu šeit, lai pārstāvētu komisiju eh, Georgievas kundzes vārdā. Bet es šeit pats eh, biju eh, šeit janvārī, lai uzklausītu budžeta apstiprināšanas diskusijas šajā grupā kas attiec uz manu jomu. Jā, jūs jau runājāt par kritiskiem jautājumiem, eh, uz kuriem savā gada ziņojumā mūsu uzmanību vērsa revīzijas palāta. Budžeta izpildes apstiprināšanas pēri, eh, procedūra ir eh, dziļš process, pret kuru komisija ļoti nopietni attiec. Tendence kļūdas līmenim palielināties ir pārtraukta. Kā jūs zināt, tā tagad ir 5,7%, un mēs strādāsim tālāk pie vienkāršošanas un veiktspējas jautājumiem. Pēc pirma primārās analīzes ir redzams, e, ka e, ziņojuma projekts ir līdzsvarots un konstruktīvs. Tajā ir atspoguļotas vājās puses, kuras ir, e, uz kurām norādījusi revizijas palāta un uh, aicinājumu uzlabot pašreizējo pārvaldības sistēmu. Mēs uh, augstu vērtējam šīs uh, komitejas atbalstu uh, komisijai realizēt uh, savu um, korektīvu, savus korektīvos uzdevumus. Vairums uh, rekomendācijas ir atspoguļotas uh, šajā ziņojumā un eh, tās varētu palīdzēt efektīvi risināt identificētās problēmas. Kā tas ir noticis iepriekš, ir jau sagatavota vēstule, un to jūs saņemsiet pavisam drīz. Tur ir paskaidrot komisijas nostāju par daudziem eh, jūsu minētiem punktiem. Viceprezidenta Georgieva at apmeklēs nākošo budžeta kontrolas komitejas sēdī, iespējams, 24. martā, lai detalizēti izklāstītu komisijas nostāju un detalizāk, detalizētāk atbildētu uz jūsu jautājumiem, bet vēlētos pievērsties sešām jomām, kā tāda sākotnēja eh, reakcija. Vispirms korektīvā kapacitāte, pēc tam par kontrolas sistēmām, eh, pēc tam par veikspēju, tālāk eh, vēlētos nedaudz parunāt par vienkāršošanu. Piektkārt, es gribētu pievērsties budžeta disciplīnas jautājumam un, visbeidzot, iekšējai eh, politikai, ko pazīstu vislabāk. Eh, cienījamie deputāti, priekšsēdētājs kundze, viens no galvenajiem jautājumiem ir eh, korektīvā kapacitāte un atlikusī uh, Eh, kļūdas eh, un atlikusī, eh, atlikusī kļūda. Gresla jau skundze atzīmē div, punktā 2.9, ka pilnībi, pilnībā atbalsta komisiju, mm, ja tiek pieņemti lēmumi maksājumu apturēšanai vai izbeigšanai. Un komisija izstrādā uh, politiku šajā e, jomā gadījumiem, kad ir skaidri pierādījumi e, par trūkumiem e, pārvaldības sistēmām. Kohēzijas jomā 2013. gadā komisija ir aizsākusi 265 apturēšanas lietas par kopējo vērtību 5 miljārdu ējā. Komisija ir izlabojusi uh, vai arī atguvis, atguvis 3,5 miljārdus eiro 2013. gadā un 5, 5 pēdējo gadu laikā finansiālo korekciju apjoms uh, ir bijis 2,2% no visiem viskopējā maksājuma apjoma. Ja jūs uh, apsverat to, cik daudz līdzekļu ir atgūts, jūs varat izvērtēt, ka korektīvā sistēmas kapacitāte nodrošina to, ka lielu daļu no uh, tiesas novērtētā kļūdas apjoma ir iespējams izlabot uh, un atgūt līdzekļus turpmākajos gados. Uh, Komisija ir uzlabojusi aprēķina metodas, ņemot vērā uh, summas, kas pakļautas riskam un uh, atlikušo kļūdas apjomu. Tālāk runāšu par sistēmu stiprināšanu. Uh, Ziņojuma projektā ir runa par to, ka ir jāstiprina uh, kontrolas sistēmas, īpaši uh, kopējās pārvaldības un kopējās atbildības uh, sistēmas. Lai atrisinātu esošās problēmas, komisija sadarbosies ar nacionālajām iestādēm, sniedzot apmācību un veidojot pareizojos stimulus, lai veiktu atbilstošās korekcijas. Jūs pilnīgi atbilstoši uzsvērāt, ka pienākums sadarboties un uh, vajadzība nodrošināt pareizu datus no dalībvalstīm ļoti svarīgi. Komisija līdz ar to veic tematiskas eh, pārbaudas un eh, revīzijas, lai pārbaudītu pārvaldības sistēmas, kādas dalībvalstis ir ieviesušas. Komisija arī ņems vērā parlamenta rekomendāciju palielināt uh, Uh, uz nejaušo atlasi balstītos uh, auditus vai revīzijas lai uh, pēc tam varētu iespējams samazināt kļūdas, kas tiek norādītas gala ziņojumos. Ja komisija ir bāžas par paziņoto kļūdas apjomu, tā varēs balstīties uz savu revīziju pieredzi un attiecīgi vērsties pie eh, nacionālajām pārvaldības vai eh, kontrols institūcijām. Komisija vēlas sekot parlamenta vēlmei publicēt dalībvalstu informāciju par kļūdu apmēriem kopā ar uh, aplēsēm gadījumā, ja ir liel, būs lielas atšķirības. Un tagad ļaujiet man vērsties pie izpildes, ja veiktspējas punkta. Vairāk kā citkārt mēs eh, vērsīsimies tieši uz šo problēmu. Tātad rezultāti, eh, kas ir jāpanāk ar Eiropas naudu, ir pats svarīgākais. Pievienotā vērtība ES projektiem kļūst ar vien svarīgāk un nozīmīgāk Un tieši tādēļ ir jāizstrādā instrumenti, lai varētu eh, šo te eh, pievienotās vērtības līmeni izvērtēt. Tas ir prioritārs jautājums, ņemot vērā, ka trūkst gan cilvēku resursu, gan finansiālo resursu, lai eh, ir ļoti svarīgi iegūt pēc iespējas vairāk no katra izdotā eiro, un tā ir prioritāte ne tikai Eiropas komisijai, bet arī dalībvalstu iestādēm, kuras administrē, administrē vairāk 80% no Eiropas Savienības eh, finanšu līdzekļiem. Eh, prezidents Junkers vēlas, lai komisija eh, nonākt pie konkrētiem rezultātiem, runājot par politikas prioritātēm, kuras ir uh, iezīmētas eh, viņa eh, darba kārtībā eh, izaugsmēji un ekonomiskajā attīstībā, kā arī darbietu veidošanai. Līdz ar to ir jāpilnveido veiktspējas procesi, lai nodrošinātu viendabīgāku pārvaldību un uzraudzības sistēmu, kas ļauj tiešām izvērtēt to, kas ir panākts realizējot Eiropas projektu. Līdz ar to atskaitīšanās par uh, veiktspēju jau ir uh, daļa no Eiropas komisijas darba. Īpaši, ja mēs runājat par uh, eh, ex ante uzdevumu noteikšanu komisijas dienestos un konsekventa ex post ziņošana par mm, sasniegumiem eigadējos pārskatos, un tā saucamajā 318. panta ziņojumā ir kļuvušas par stūrakmeni kopā ar programmu eh, paziņojumiem mm, attiecībā uz budžetu projektiem. Mēs turpināsim šo darbu un atskaitīsimies eh, par to regulāri. Un tagad es eh, pievērsīšos vienkāršošanas jautājumam. Es jau iepriekš teicu, ka par to runāšu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums mums visiem divu iemeslu dēļ. Vienkāršotas eh, izmaksu opcijas samazina administrīvo slogu publiskajai administrācijai un saņēmējiem. Piemēram, kontrolas ir vienkāršāk veikt eh, un projekts vieglāk pārvaldīt. Ja tiek izmantotas eh, vienkāršotas izmaksu tātad sekšanas metodas, uh, pretstatā ieguldījumiem. Tādā veidā ir iespējams dot savu ieguldījumu mūsu mērķa sasniegšanai, kas ir vērsts uz rezultātu. Un tagad nedaudz par budžeta disciplīnas nepieciešamību un arī par pašu resursiem un budžetu. Maksājuma apropriāciju e, iztrūkums 2014. gadā tiešām bija liela problēma. Komisija ir plānojusi cieši sadarboties ar uh, budžeta iestādēm, lai uh, nepalielinātu uh, nesamaksāto maksājumu apmēru. Un šajā sakarā visiem komisijas dienestiem jāsadarbojas, lai tālāk varētu uzlabot savas aplēses, uh, Uh, tas attiec uz uh, maksājumu nepieciešamības uh, noteikšanu. Salīdzinot absorpcijas kapacitāti, lai veiktu pēc iespējas precīzāku naudas plūsmas prognozi. Tas ir ļoti svarīgi, lai varētu nodrošināt veiksmīgu gada budžetēšanas procedūras funkcionēšanu un spēju pildīt savas saistības. Diskusijas eh, pagājušajā gada beigās eh, par IKN eh, noved pie secinājumu, ka cip skaitļu pārskatīšana vai summu pārskatīšana ir saistīta ar statistikas metožu izmantošanas maiņu. Pašreizējā statistikas tiek piemērot Eh, kas tiek piemēroti IKP aprēķiniem, eh, ir vislabākā pieejamā un tā var uzlabot eh, statistikas datu kvalitāti dalību valstīs. Un nobeigumā vēlētos īsi pieskarties iekšējās politikas jautājumiem, kas ir saistīti ar manu darbības jomu kur mēs eh, saskatām eh, tad, kad mēs eh, redzam, ka jūs apsveicat komisiju par ieguldījumu septītās ietvaru programmas pārvaldīšanā ar saviem, savām auditu pārbaudēm tā tālāk. Arī komisija sniegusi um, rekomendācijas iekšējai politikai un noteikumu sarežģītība arī faktiski ir viens no radušās problēmas avotiem. Un komisija, mm, cenšoties izvairīties no uh, eh, tamlīdzīgu eh, problēmu atkāršošanās, uh, esam nonākuši pie secinājuma, ka ir jāvienkāršo maksājuma procedūras. Tas ievērojami var samazināt arī šajā izdevuma daļā kļūdu apmēru. Tā kā mani tiešām iedvesmo eh, pozitīvās atsaucmes eh, ziņojumā un paldies par mūsu darba novērtēšanu. Dāmas un kungi, es eh, ceru, ka man uzstāšanās jums ir bijusi liederīga, tā varētu palīdzēt uh, finalizēt eh, šo te ziņojumu. Mēs eh, cieši sadarbosimies tālāk arī ar eh, ziņot, ar referenti un ar budžeta kontrolas komiteju. Paldies! Dank, Paldies, komisār kungs! Es gribētu dot vārdu arī revizijas padās, pā, palāts pārsvim Lāzar kungam. Vai jūs gribat kaut ko teikt? Nevēlties. Tad lūdzu vārdu kolēģis Parņo lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Kā jau jūs norādījāt savā ziņojumā, Te runājam arī par Olaf ziņojumu, kas nu pat tika publiskots pirms pāris nedēļām. Un tur tika norādīts arī uz Eiropas Savienības izdevumiem eh, un to neatbilstīgu izmantošanu. Jūs to pieminat arī savā ziņājumā. Man ir pāris piezīmes par šo jautājumu. Pirmā ir tāda, kas atbalsta jūsu priekšlikumu, norādot, ka Olafam būtu vajadzējis nākt klajā ar kāda veida retifikācijas pasākumiem. Un tagad nu, mēs nespratam, kāpēc tas tā nav noticis. Uh, Un tāpēc vēlos tikai vienīgi stiprināt jūsu nostāju šai jautājumā. Otra piezīme ir tāda, ka mēs nesaprotam, kāpēc šis ziņojums tika publiskots tikai tagad, pēc tik ilga laika, pēc tam, kad Olaf nāca klējā ar šo faktu identifikāciju. Galu galā tas ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums. Uh, Eh, un tagad, lūk, arī ir kaut kādas daļas, kas paliek konfidenciālas, eh, konkrētie iesaistīto vārdi, nosaukumi, bet es domāju, ka pārskatāmība ir ārkārtīgi svarīga. Un trešā un man pēdējā piezīme ir šāda. Runājam par, eh, par līdzekļiem, par par eh, attīstības palīdzības sniegšanu. Gal galā mums ir jā, jāstrādā arī pie palīdzības sniegšanas pierobežu reģionos, nodrošinot drošību tiem cilvēkiem, kas strādā, kas sniedz šo humano palīdzību. Un uh, Maroka, piemēram, nāca klajā ar uh, priekšlikumu, ko mēs varētu atbalstīt. Nu, lūk, tāds piezīmes no manas puses attiecībā šo ziņojumu Un es ceru, ka komisijai mans piezīmes arī palīdzēs virzīties uz priekšu tālāk atbilstīgāk turpmākajos gados. Paldies. Ir vēl citi pieteikšies, es arī gribēšu vēl ko teikt, bet došu vārdu sārvamā kungam. Priekšādātā paldies pavisam īsi. Jā, gribu teikt jums paldies par ziņojumu projektu. Un kopumā teikt, ka es. Uh, patiešām atbalstu šo jūsu kopējo pieeju, ko esat paudusi ziņojumā. Tas, protams, nenozīmē, ka nu, es vienkārši gribu teikt, ka nu, nekad kritikas nav par daudz. Nu, kaut vai 36. līdz 39. punkts jūs ziņojumā. Viena no lietām, par ko es vairāk kārt jau esmu runājis, kā jau norādīju šodien iepriekš, ministram Reira kungam no padomas prezidentūras. Mēs nevaram virzīties uz priekšu ar saviem centieniem, gūt panākumus finanšu interešu aizsardzībā Eiropas Savienībā un uzpie, aizstā un uzpasēt nodokļu maksātāju naudu, ja mēs nesaņemam reālus datus. Un tāpēc vēlreiz gribētu izmantot šo iespēju, lai tas tad attiecīgi parādās arī protokolā, ka kamēr mēs runājam par to, ka kāds jāsauc vārdā un jākaunina, tas ir maldinoši, jo mēs jau šeit neesam, lai kādu kauninātu. Nē, mēs vēlamies vienkārši mācīties no kļūdām, mācīties viens no otra. Un ja mums gal galā ir kopīgas intereses un savstarpēja cieņa un uzticēšanās, ticība tam, ko daram, tad tādā gadījumā nerunājam par to, ka kas tiek saukts vārdā un kaunināts. Nē, tad mēs runājam drīzāk par to, ka mēs, lūk, aizsargājam nodokļu maksātāju līdzekļus. Un tas taču ir mūsu kopējais mērķis. Šī iemesla dēļ 36. līdz 39. pants ir ārkārtīgi svarīgs, tāpat arī 61. jo vēlos vienkārši paust tālāk atbalstu šiem pantiem. Jā, vielen dank. Es möchte... Paldies. Par ziņojumu gribētu vēl piebilst, ka doma bija tāda. Komisija pirmo reizi sniedz mums informāciju, piemēram, par lauksaimniecības jomu, un es ļoti priecājos par to, attiecībā uz struktūra fondiem, piemēram, un es šo informāciju vēlējos tiešām analizēt, prezentējot to plašākajam lasītāju lokam nekā šiem uh, E, ikgadējām komisijas atskaitēm. E, tam jau nav tik plašs lasītāju lokus. Un tad paldies, komisāra kungs. Es domāju, ka komisijai nav nekāda pamata sūdzēties, varēja būt daudz sliktāk. Mēs būtu varējuši arī uztaisīt tabulu ar vissliktāk strādājošiem ģenerāldirektorātiem. Man vienkārši neienāca prātā. Uh, Nu, tagad, kad Pētrī to teica, nu labi, e, bet es domāju, ka ir svarīgi atgādināt, ka Eiropas Savienība sastāv no dalību valstīm. Un dalību valstīm ir jāsniedz mums palīdzīga roka e, uzlabot budžeta izpildi. Kaut gan pēc padomas priekšsēž kungas sacītā man liels cerības nav. Ziņojums var palīdzēt mums mūsu darbu uzlabot tieši šāds ir tā galvenais mērķis. Es zinu, ka paplašināšanas ģenerāla direktorāts nav sevišķi laimīgs, es tur vēl pusteikumu pielikšu, uh, atzīstot, ka jūs esat šo kļūdu labojuši ļoti labi, bet es domāju, ka paplašināšanas ģenerāla direktorāta budžeta izpildu nu, tiešām, manuprāt, ir lielā mērā maldinoša. Kopš desmit gadiem es esmu sekojuši šiem līdzekļu atguvumiem un konstatējis, ka eh, lūk, lūk, nekur tik labi tas nedarbojas kā paplašināšanas jomā. Nekad man nebūtu nācis prātā, ka tie ir tādi tīši e, nepamatot samaksāt līdzekļi, kas tiek atprasīti. Šie maksājumi nedrīkstēja notikt jau no paša sākuma, no sākuma gala. Un to tagad nodevēt par līdzekļu atgūšanu, nu tas ir ļoti radošs veids, kā budžeta uh, regulu iztulkot. Ilgu laiku es to nesapratu. Tagad, kad esmu to sapratis, man jāsaka, tas nav labi. Es priecājos, ka jūs esat to mainījuši. Un man jāsaka, nekas cits jums arī nebūtu atlicis. Pagājušajā nedēļā runāju pa telefonu ar komisāru Hānu par šo jautājumu. Par Tinduf, kolēģi, eh, par ņo, runāšu franču valodu saņēmu vēstuli, kur tiek teikts lūk par franču ietekmi. Tas ir diezgan svarīgs jautājums ar Polisārio kungu, un ko es uzzināju, pateicoties no Olava ziņojumu. Un to mēs, protams, līdz tam nebijām lasījuši, tāpēc es par to neko nezināju. Un no ziņojuma uzzinājām, ka tiek maksāts Polisārio Un es negribētu, lai šāda, šādā veidā tiek izmantot ēs līdzekļi. Mēs taču cenšamies um, joprojām cīnīties ar Džordževas kundzi, un, un tā visa rezultātā nevaram 10 miljonus eiro būtisku līdzekļu daļu piešķirt šādiem mērķiem. Viņi mums, protams, skaidroja, bet man nav īsti skaidrs, kā tad šai Olav ziņojumā, kā tas tiek tur aprakstīts, varēja pie tā novest. Es, protams, neesmu ne par, ne pret šajā gadījumā. Es vienkārši nesaprotu, no ko no šī konflikta, un es uh, vienkārši domāju, ka tas, kas nu patiešām nav riktīgi, ir, ka es ir maksājusi uh, bēgļiem, lai viņi varētu piekļūt humanai palīdzībai. Tas ir skandāls. Un otrām kārtām tiek finansētas tādas organizācijas, Un es vienkārši gribētu, lai mēs pārliecināties, ka, ka tas, ko mēs ticam, ko mēs uh, tā godprātīgi ticam, patiešām arī notiek. Tāpēc es domāju, šo jautājumu jāturpina skatīt, nākšu klājā attiecīgi arī ar priekšlikumiem, lai nu, arī nodrošinātu kaut kādu veidu atbalsts uz šo visu. Un tā kā mēs te tik jaukā kompānijā sēžam, un es redzu Defko ģenerāla uh, direktora vietnieku. Man interesē gan Olafa ziņas par IMG. Komisija ar 134 miljonu eiro privātpersonu finansē. Komisāri Mendes, vai jūs zinat, ka universitātēm, ja tās vēlas ēst līdzekļus saņemt, tām ir jāpierāda, ka tās ir kā juridiskas organizācijas reģistrēts. Un te ir organizācija, kas neeksistē vispār, te, to pat nevar nosaukt par organizāciju. Tas vienkārši privāta persona. 134 miljonus eiro ir saņēmis. Madeškungs, eh, es eh, nedomāju, ka jūs ar šādiem sīkumiem nodarbojaties, bet, nu, kā tas turpināsies? Jums jāzina, ka mēs noteikti šeit neatkāpsim, vismaz es nē. Jā, vielen Dank, Frau Gressle. Paldies, Grēslis kundze, jūs kā vienmēr svarīgāko punktu esat uh, uzsvērusi. Pat labam var jums teikt to, ka, ka uzzinājām, ka Olafs ir sākusis izmeklēšanu, esam spērši solis, mēs jauns, soļus ar, eh, jauns līgums ar AMG nesam slēguši. Uh, saskaņā ar joint management principiem. Mums tagad jau ir Olafa ziņojums, es nedrīkstu to izpaust, bet mēs tagad iepazīstamies ar to. Un kopš esam saņēmuši šo ziņojumu, mēs ar visu maksājumus esam centralizējuši un viss darbības, kas ir uh, balstīts uz joint management procedūru, esam iesaldējuši pat labam, kamēr ziņojumu būsim izvērtējuši. Tad mēs nāksim klajā ar ierosinājumiem, protams, ko grasamies darīt, uh, pamatojoties uz Olafa ziņojumu bet norādu, ka jums, protams, ir pilnīgi taisnība, ka pastāv šaubas par AMG uh, eh, uh, eh, reģistrāciju, bet līdz šim nav nekādu uh, eh, norāžu uz to, ka šie līdzekļi būtu tērēti ne tā, kā vajag. Nu, es negribu neko izskaistināt, bet tomēr uh, arī negrib eh, norād, eh, nu, eh, uzpūst ziloņu no mušas. Tad ir vienkārši tikai šaubas par IMG tiesisko status. To mēs, protams, ļoti nopietni pārbaudam un tik līdz būsim Olaf ziņojumu mm, iepazinšies, mēs arī pie jums griezīsimies. Jums taču šis Olaf ziņojums sen jau ir jūs rīcībā, cik ilga vēl paies jums to izvērtēt? Un te vēlas arī norādīt uz to, ka AMG Pegasus ietvaros saņem uzdevumu, prot izmaksāt algas Palestīnas pašpārvaldes ierēģiem. Par šiem maksājumiem ir Eiropas reizijas palādes īpašs ziņojums, un mēs zinām, ka vairāk nekā 10 tūkstoši, varbūt 20, varbūt 50 tūkstoši cilvēki saņēma algas, citas starpā arī uh, Hamas pārvaldītajā teritorijā. Tur cilvēki pat nedodas uz darbu, un tādēļ Eiropas reizijas palāta arī tikai dažus šos cilvēkus, kas ir šajā augstsarakstā vispār varēja satikt un ar viņiem tikties. Tas, protams, saistīts arī ar eh, saržītiem apstākļiem okupētajos reģionos. Eh, tā kā es teikt, ka tik vienkārši tomēr tās viss nav. Ja mēs redzam, kur AMG strādā, es teiktu uzmanīgi, eh, liekot roku eh, galvojot par kādu, varētu arī būt nepatīkam pārsteigumu. Es neesmu gūsi iespēju, ka komisija ļoti rūpīgi ir pārbaudījusi šos faktus. Mēs esam daudz jautājumus uzdevuši un var tikai teikt, ka komisija zināms AMG līgums vispār nav pārbaudījusi. Kā jūs varat sacīt, ka visi kārtībā, ja jūs līgums nesat pārbaudījuši? E, nesat pārbaudījuši, kas te ir īsti noticis, vai arī, ja mēs tā kā Pegasus gadījumā AMG e, viesnīca istabā darbināja datoru un šādi izmaksāja šos līdzekļus. Es domāju, ka būtu laiks, ka komisija ļoti rūpīgi izvērtēt šo visu lietu un mums tādu uh, apjomīgu ziņojumu prezentēt, kas tur notika, kā tas varēja notikt, ka organizācija, kura kurai pat nebija zīmoga dibināšanas eh, dokumentā, bet acīm redzot, tā bija tāds kā mīļais, eh, mīļākais bērniņš eh, dažu ģenerāldirektorātu darbiniekiem. Mm, šī organizācija, acīm redzot, izpildīja visādas vēlmes, dažiem bija ļoti tuva, uh, Nu, es daudz gadus jau sekoju šai lietai, un es eh, priecātos jūs rāds man sniegt vēl vienu atbildu, lūdzu. Ja es domāju, ka pat labāk es jums tiešām daudz vairāk nevaru par to sacīt, arī ne, neko daudz vairāk eh, kā to, ka komisārs Piebalgs pagājuši gadu šeit sacīja arī par AMG, bet es pieņem zināšanai, ka jūs vēlties plašāk ziņojumu, es par to informēšu savu priekšniecību, bet mēs pat labi pārbaudam Olaf ziņojumu iepazīsimies ar to un jūs pārmetums, ka mēs AMG darbu izpildu nepārbaudam, nu, e, attiecībā uz AMG šeit nav nekāda izņēmuma, mēs to pārbaudam tāpat kā viss pārējos. Jūs ļoti labi to zinat, AMG īpaši sarežģītās situācijās darbojas, un jo sarežģītāk ir situācija, to arī parāda šis IDF ziņojums, jo lielāks arī risks, ka zināmas procedūras nevar tikt īstenotas tā, kā tas varbūt notiek vienkāršās partnervalstīs. Es domāju, tas mums vienkārši jāatzīst, bet es pieņemu, protams, zināšanai jūsu lūgumu to vēlreiz e, rūpīgi pārbaudīt un jums atskaitīties par to. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties, acim redzot, ne? Tad esam izskatījuši šo darba kārtības punktu. Atvainojiet, komisārs vēl vēlas ko teikt, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies. Liels paldies, Greslas kundz, pirmām kārtām. Paldies par to, ko jūs pieminējāt, lūk, par šo kaunināšanu. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi mums kā Eiropiešiem un arī mums Eiropas komisijai Eh, tā rīkoties. Mēs domājam, galvenais ir identificēt problēmas un tad, protams, ziņot par progresu. Tas ir svarīgi. Un tāpēc mēs pilnībā piekrītam jūsu paziņojumam. Ja ir kāda problēma, nu, piemēram, lūk, ka nerad tas, protams, nav tikai tā melnbalti skatāms, tad problēma ir identificējuma tā jādeficē un jādara viss iespējams, lai situāciju izlabotu. Bet tad, ja man ļautu, tad es gribētu šobrīd dot vārdu Danielsen kungam no cita ģenerāla direktorāta. Viņš tad pastāstīs par ikgadējo darbības programmu un par šo deklarāciju. Uh, nu, ja jūs neiebilstat, tad varbūt viņš varēs sīkāk pastāstīt par to lūdzu ģenerāla direktoru kungu. <clears throat> Thank you, uh, thank you. Paldies. I understand that you already discussed with uh, Commissioner Hahn this issue. Jā, mēs ar šo, šo jautājumu apsvērdām ar komisāru Hānu un nolēmām, ka būtu labi turpināt dialogu, ņemot vērā, ka tiek izstrādāt šis ziņojums. Un varbūt divas lietas ziņojumā tiek norādīts uz padomas pirms finansējuma apstiprināšanu. Un mūsu NIR ģenerāldirektorātā mums bija viena oficiāla procedūra, lūk, šo kontu apstiprināšanai, eh, centralizēta īstenošana, kas daļēji norisinājās arī attiecīgi atbilstīgi paplašanāšanās procedūrai. Tas notiek parasti programmas beigās, tad notiek lūk šie norēķina galē, ja tiek konstatēts, vai tad ir bijis ievērots visas prasības, un tad arī tiek līdzekļi prasīti atpakaļ, ja tā nav. Un tad tiek arī, notiek arī saziņa ar līdzekļu saņēmiem. Tad ir vēl viena lieta, vēl viena problēma, un tā ir lieta, kas saistīta ar šo pagaidu grāmatvedības procedūru, tā tiek ieviest attiecībās pirms finansēm, jeb avans maksājumiem. Jautājumu, lūk, pieminēja savā ziņojumā revīzijas palāta. Mēs arī atzinām, jā, ka šeit ir vajadzīgs uzlabojums, un tieši to mēs arī cenšamies šobrīd darīt, un uz to jūs atsaucāties. Ne, nebūs tā ko, grāmatvedības konta nokārtošana, kā tas notiek šobrīd. Uh, Tas, kas notiek šobrīd, ir pagaida variants. Pēc tam tiks ieviesta uz izmaksām pamatot norēķina īstenošana, bet gribu uzsvērt, ka šī pagaidu grāmatvedības procedūra nav kontu pilnīga slēgšana un tā nekonstatē to, vai viss ir noticis juridiski pareizi un tā tālāk. Esam jau par to apspriedušies ar revīzijas palātu un, protams, tas ir jautājums, kur vēlamies arī precizēt lietas sadarbībā ar jums. Nu, tie bija, tā, tas bija tās lietas, ko gribēju pieminēt. Jā, vielen, vielen dank, ich hab schon begonnen. Paldies, sapratu gan, ka tie ir divi no budžeta uh, politikas eh, viedokļu atšķirīgas procedūras, jūs tos saplunējat kopā, bet, nu jā, man jāsaka, es nebūtu ticējis, ka tā varētu notikt. Eh, lūdzu, kolēģis no revīzijas palāts Lāzara kungs. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsādātāji. Eiropas revīzijas palātas vārdā es vēlētos eh, paust pateicību par to, ka jūs pieminējāt ar piemiņas brīdi mūsu mūžībā aizgājušo kolēģi. Viņa darbs tika ļoti augstu vērtēts, un par to runāsim vairāk tajā brīdī, kad mums būs aprīlī viedokļu apmaiņa par 2014. gada plus pārskatu. Un otra lieta, ko gribēju teikt. Mēs revizijas palatā uzskatām, ka budžeta apstiprināšanas re rezolūcijas, protams, ļoti palīdz mūsu darbu plānošanā, tās ļauj tālāk uzdabot mūsu pieguldi, pienesumu un ieguldījumu. Un tāpat laikā gribu arī atsaukties uz viedokļu apmaiņu ceturtā punkta ietveros, kas. Mm, Tur tika pieminēts jautājums par nacionālās pārvaldības deklarācijām, un te nu gribu precizēt, ka Eiropas revīzijas palāta uzskata, uzskats ir tāds, ka nacionālās deklarācijas to pašreizējā formā nevar tikt uzskatīts par li īpaši liederīgām budžeta apstiprināšanas procedūras ietveros. Paldies par precizējumu pie iepriekšējā darba kārtības punktu droši vien būtu vēl šis tas piebilstams, bet, nu, to tagad, ar to tagad endodarbosimies. Paldies par precizējumu. Līdz ar to šo darba kārtības punktu esam izsmēluši un turpinam ar sesto darba kārtības punktu. Martīna, tās ir tavs jautājums, EDF. EDF e, vai revizijas palāts e, e, īpašais zīmes par komisijas 2013. gadu. Paldies priekšsēdētāji. Pirmam kārtām atvainojos, ka man balsts tādu pašvaku. Es ceru, ka man izdosies tomēr prezentēt. Nāsmu tik veseli mirklīt, mirklīt, saka priekšsēdētāji. Daudz acīm redzot vēlas doties prom no telpas, varbūt nogaidiet mazliet, lai jums nav viņi visi jāpārkliedz. J jūs paliksiet, komisāra kungs? Paliksiet vēl ar mums? Ja, labi. Mārtiņa, nu labi, tad sāc. Paldies. Eiropas attīstības fonds. Tas, protams, veido ļoti svarīgu instrumentu attīstības projektiem, kam ir specifisks finansējums attīstības valstīs, respektīvi AKK valstīs un tāpēc, gatavoju šo ziņojumu, man bija ārkārtīgi svarīgi definēt trīs lietu grupas. Pirmām kārtām prioritāšu kopumu, otrām kārtām formulēt mācību, ko esam guvuši no iepriekšējās attīstības palīdzības, un trešām kārtām formulēt rekomendācijas nākotnes darbībai. Par prioritātēm runājot, pirmām kārtām mums ir jādefinē EAF, jeb attīstības fonda stratēģija, pamatojoties uz politiskām e, privilēģiem. Tāpat arī jāsādā pie ekonomikas un finanšu kritērijiem, kas, protams, sal saliekas kopā ar vispārējās efektivitātes kritēriem, kas attiecinām uz visu finansējumu. Papildus adekvātiem finanšu instrumentiem mēs turklāt ņemam vērā arī to augsta līmeņa risku, kas ir attīstības valstīs. Protams, šis augstā līmeņa risks lielā mērā saistīts ar ģeopolitisko situāciju, institucionālo un administratīvo situāciju un apstākļiem. Trešā prioritāte man ziņojumā bija nodrošināt atbalstu tādai fragmentētākai novatorisko finanšu instrumentu izmantošanai, tā lai nodrošinātu labāku pārvaldību un uzraudzību. Es turklāt šai kontekstā grasos paredzēt atbalstu EIB īpaši paredzēto investīciju instrumentu atbalstam, tā lai uzlabotu efektivitāti e, līdzekļu izmantošanā. Ceturtā prioritāte ir tāda, ka mēs ierosinām ilgtermiņā EAF ie, iestrādāt un ietvert ES budžeta struktūrā, protams, tādā ilgtermiņa perspektīvā. Piektā prioritāte. Tam visam paralēli e, labprāt gribētu rast efektīvu veidu, kā sastrādāties ar starptautiskām organizācijām, ir īpaši tām, kas, piemēram, piesaistīts un darbojas ANO paspārnē, bet tāpat laikā strādā kopā ar ES iestādēm. Otrā e, problēma grupa e, ir eh, pamatot uz analītisko pētniecību, respektīvi mācību, ko varam gūt no iepriekšējās darbības. Un jāsaka, mācību varam gūt ļoti būtiskā apmērā attiecībā uz to, kā uzlabot kontroli, revīzijas un uh, uzraudzības sistēmas, to starp ietvarot arī jautājumu par eksante kontroli, lai uzlabotu juridiskuma izvērtēšanas kvalitāti, transakciju kontroli, lai samazinātu kļūdu līmeni, to starp arī attiecībā uz kļūdu uh, cēloņu identifikāciju un korektīvās rīcības izstrāde. Tāpat ir iespējams uzlabot korekcijas riska pārvaldības sistēmā un uzraudzības sistēmā tāpat. Trešais jautājumu kopums ir rekomendācijas nākotnē. Tās detalizētāk varēsiet redzēt šai sagatavotajā dokumentu projektā. Tātad pirmām kārtām es iesaku precīzi definēt stratēģijas un prioritātes nākotnes EAF darbībai izstrādājot sistēmu, kas ietver visus finanšu instrumentus, pamatojoties uz eh, savas efektivitātes un pārskatāmības principiem. Otra rekomendācija no manas puses ir tāda, ka mēs atbalstam e, ideju savstarpējās papildinātības principam EAF nākotnē to ietvarot arī daudzgad finanšu plāna principu kopskatā, laikam no 2014 līdz 2020 gadam esmu pārliecināta, ka praktiski tas novestu pie tā, ka riski un kļūdas mm, pēc to skaita un apjomu mazinātos un nodrošinātu lielāku pārskatāmību un juridisko skaidrību. Trešā, ja trešā rekomendācija no manas puses, un te redzu, ka te būtiski ieguldījumu varam dot diskusijās EAF ilgtermiņa mērķi noteikšanā pēc 2020. gada. Nu, un, protams, tas būs jau jaunais nākamais parlamenta sasaukums. Un visbeidzot, pēdējais ieteikums no manas puses ir tāds, ka es atbalstu EF integrēšanu kopējā ES budžeta schēmā, jo tādā veidā tiktu spēcināta demokrātiskās pārbaudas iespēja, iekļaujot Eiropas parlamentu stratēģijas prioritāšu noteikošanā un attiecīgi to īstenošanas kontrolē pēc tam. Visbeidzot, gribu teikt paldies visiem ēnu referentiem, mums bija ļoti laba sadarbība. Tāpat arī būtisku ieguldījumu deva ik viens no viņiem. Tiešām liels paldies par to. Termiņš grosījuma iesteikšanai 5. marts. Nu, varbūt ēnu referenti izteiksies jau šobrīd, jo, protams, ka mēs um, pie tā visa strādājam jau šobrīd. Paldies! Paldies arī par jūsu pūliņiem. Tas ir ļoti interesanti un labi. Jums ir ziņojums, eh, Eiropas attīstības eh, fonds ir noteikti pelnījis mūsu uzmanību. Vai kāds no ēnu referentiem vēlas izteikties? Nevēlas. Vai komisija vēlas izteikties? Ročāzer kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze. Ļaujiet man vispirms referentei un revīzijas palātai pateikties par ziņojumiem kas kā vienmēr ir ļoti noderīgi, arī padomes atzinums, kas ir šeit iesaistīts. Referenti, laikam, esam pilnīgi viens prāts, ka, protams, mums ir nepieciešams skaidrs stratēģijas un prioritātes Eiropas attīstības fondam. Jau gadiem ilgi pie tā strādājam, bet tas ir jā, tam ir jāizriet no ties, e, no likumiem. Kaut nu mūsu izmaiņu darba kārtībā mēs esam uz to norādījuši un arī savos, e, savajā vīzijā, ko mēs sagatavojam, sagatavo, e, raugoties uz jau no daudz gadu finanšu plānu. Un šo prioritāšu ietveros mēs arī EAF esam paredzējuši parlamenta aktīvāku līdzdalību, tātad atšķirībā no iepriekšējā da, eh, budžeta perioda eh, esam gatavi ar parlamentu arī veidot neformālu dialogu par eh, stratēģiju un programmēšanu. Tātad esam spēluši lielu soli pretī parlamentam paši pēc savas iniciatīvas, pat tur, kur nav tiesiska pamata tam un esam ļoti interesēti un pieņem zināšanai arī referentus ierosinājums attiecībos to, ko varam mācīties no iepriekšējo fondu, līdzekļu izpildes, eh, šo dialogu labprāt turpināsim, tā atziņas ņemot vērā eh, nākotnes darbā. Un, protams, apzināmies, ka kļūdu procents joprojām ir pārāk augsts, tādēļ strādājam pie tā samazināšanas, mums ir pašiem savs pētījums, kas gadu no gada pārbauda mūsu pašu dokumentāciju, un, protams, esam nonākuši pie secinājuma, ka sistēmā ir vēl trūkumi. Mēs strādājam pie tā, lai tos izskaustu. E, referenti arī Referents kundze arī norādījusi to, ka mēs varētu uzlabot savu ziņošanu, eh, savu atskaitīšanos par rezultātiem. Drīzumā grasmies jaunu uh, dokumentu publicēt, eh, ar ko tikt ieviests jauns ietvers rezultātu novērtēšanai šogad. Uh, Šogad vēl būs nepilnīgi ziņojumi, bet turpmāk mēs ar šo rezultātu ietvaru eh, varēsim jau par rezultātiem precīzāk ziņot. Tātad ne tikai par to, eh, kas ir darīts, bet arī par rezultātiem, kas ir sasniegti. Referents vairākas no norādītiem punktiem pieņemam zināšanai, norādus to arī, ka īpaši attiecībā uz budžeta palīgu maksājumiem e, šeit ir kļūdu procents, procenti izdevies būtiski samazināt, tādēļ mums ziņojumā viens teikums nesevišķi apmierina, kurā ir norādīts, ka attiecībā uz budžetu palīdzības maksājumiem līdzekļu izlietojums ir ļoti grūti pārbaudījums, nu, bet tā, e, tā tas ir ar budžeta e, atbalsta maksājumiem. Šeit mēs nevaram katram eiro izsekot Mēs esam izstrādājuši īpašas izvērtējuma metodas, lai gādātu, ka arī budžeta atbalsta maksājuma jomā rezultāti varētu tikt pārbaudīti. Pieņemam zināšanai, ka attiecībā uz dažiem saņemiem ir radušies lielāks problēmas nekā ar citiem. Uh, īpaši attiecībā uz nevalstiskām organizācijām ir problēmas konstatētas, mēs rūpīgi strādājam pie šo kļūdu risināšanas, bet kopumā uzskatām, ka esam spēruši būtiskus soļus uz priekšu, lai, e, tā teikt, parlamenta nospraustos vai noteiktos uzdevumus izpildītu. Un tas ir pateicoties arī referents ļoti veiksmīgiem darbam. Paldies, vai jūs varētu vēl kādu teikumu pateikt par Ganu, jo tas ir EAF budžeta atbalsta maksājums, kad mēs varētu rēķināties ar uh, konkrētu ziņojumu ar, par šo gadījumu. Ganas lieta mums, protams, ir ļoti labi zināma, bet es norādu arī uz to, ka kopš 2012. gada citu iemeslu dēļ mēs neesam vairs ganai budžeta atbalsta maksājumus veikuši, proti Gāna vairs neizpilda e, budžeta stabilitātes kritērijas, kas ir viens no pamatkritērijiem budžeta atbalsta maksājumiem. Un neatkarīgi no ierēģiņa um, algu jautājumu mēs ganai vairs nesniegsim budžeta atbalsta maksājumus, kam uh, e, makroekonomiskā situācija nebūs uh, atrisināt. Tādēļ mēs uzskatām, ka mūsu maksājumus tiešā veidā neskāra gan skrāpšanas gadījumu, bet sekojam situācijai ļoti rūpīgi, un es piebildīšu, ka tieši budžeta atbalsta maksājumi ir būtiska svira, lai šādas e, problēmas risinātu. Ja mēs ganā urbjam akas, tad mēs nevaram uh, E, tik daudz neko prasīt no valdības, bet ja mēs veicam budžeta atbalsta maksājums, e, tad e, tas ir, tad pastāv liels stimuls valdībai sakārtot, tā sakot, savu māju, lai turpmāk arī saņem budžeta atbalsta maksājumus. Paldies, vai referentā arī vēl vēlētos ko piebilst Martīna? Nē kolēģi Šmita. Paldies. Man vēl tāds viens jautājums būtu. Šeit e, tika pieminēts neformālais dialogs, kas norisinās, jo šajā jomā nesot tiesiskā pamata. E, tieši par to taču mēs arī runājām attiecībā uz ziņu, ka būtu liederīgi e, šo jomu pakļaut parlamentu uzraudzībai, nevis atstāt bankas ziņā Bet eh, ko mēs varam iegūt no neformālā dialoga bez tā, ka mēs varam pasūdzēties, eh, izkritīt sirdā sakot, bet eh, kāds būs reālais ieguvums? Vai varbūt es pārpratu šo terminu neformāls dialogs, tad varbūt jūs varētu man to paskaidrot, lūdzu. Lūdzu, dod jums vārdu. Nu, neko daudz vairs nevaru piebilst. Uh, Mums ir budžeta instrumenti, un viens šāds jauns instruments ir strateģiskais dialogs. E, tam esam arī piemērošanas tiesība aktus radījuši, un komisijas, e, komisija ir uzņēmusies politisku, politiskas aktivitātes, e, Eh, kurām ir savs tiesiskais pamats, bet parlaments nav piedalījies tiesiskā pamata izstrādē, un pat labam mēs to, diemžēl, arī nevaram mainīt. Eh, to mēs varēsim darīt tikai tad, kad būs cits nolīgums Kotonu vietā, vai arī kad EAF būs ietverts budžetā. Pat labam mēs varam piedāvāt tikai to, ka mēs ar uh, parlamentu uh, Līdzīgi kā attiecībā uz DCI veicam šo dialogu, un tad atbildīgais komisārs varētu teikt, ka es e, šādus konkrētus parlamentu ierosinājumus e, varētu īstenot vai arī nē, bet pat labi mēs tā nevaram rīkoties. Nu, ja jūs tā vēlētos, tad ļoti e, žēl, ka pat labāk tas vēl nenotiek, bet uh, varbūt Eiropas attīstības fonds varētu 2014. līdz 20. gadā vismaz eh, ar viņiem uzsākt dialogu par šo jautājumu. Ar mums budžeta izpildes kontrolieriem, uzraugiem var būt arī eh, mēs labprāt eh, tātad mēs vienmēr priecājamies par ierosinājumiem, kā varētu kāds brīvprātīgi darītu ko vairāk nekā to, kas obligāti no viņa tiek prasīts. Nu labi. Neviens cits negrib izteikties. 5. mārts ir termiņš, tāpat kā komisijas budžeta jautājumiem. Tad nākamais darbkārtības punkts - Eiropas parlamenta budžeta izpildes apstiprināšana, eh, ziņojuma prezentācija. Vārds kolēģim Parnio lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu referents eh, par parlamentu budžeta izpildes apstiprināšanu 2013. gadam, un tā mērķis ir nodrošināt, ka nodokļu maksātāju līdzekļi Eiropas parlamentā tiek izlietoti visoptimālākajā iespējamajā veidā. Un uh, mums ir tiešām jānodemonstrē, ka esam spējuši uzlabot mūsu darba efektivitāti un eh, ka mēs to darām no dienas dienā, un Eiropas parlamentam būtu jāturpina centieni uzlabot eh, pārvaldes, eh, finanšu pārvaldības darba efektivitātes uzlabošanu. Un tieši tādēļ savā ziņojumā es lūdzu veikt veselā virknē jomu, mm, uzlabojums. Pirmkārt, manuprāt, tas ir nepieciešams veikt uzlabojumus eh, visās tajās jomās, eh, kur iekšējais audits ir norādījis uz nepieciešamību uzlabot darbu. Eh, tālāk apmeklētāju grupām naudas līdzekļu izmaksa skaidrā naudā 73% skaidrā naudā un pārējais ar bankas pārvedumu, lai varētu tā teikt stiprināt šo te uh, ap, eh, apmeklējumu skaitu un tā tālāk, bet eh, mūsu, manuprāt, tik liels, eh, tik liels naudas izmaksas skaidrā naudā nav pieņemams un atbalstāms. Tālāk, runājot par informācijas un biroja līdzek darbības tātad finansējuma palielinājums uh, ceļojuma izmaksas, šīs ir jomas, kurās noteikti var veikt uzlabojumus. Tālāk vajadzētu stiprināt kontroli arī jomā, kas saistīta ar vietējo asistentu pieņemšanu darbā. Un šie ska, ir tādi visai dīvaini skaitļi no 0 līdz 43 vietējiem asistentiem. 40 tā tad ir, ir, ir deputāti, kam ir, nav neviena vietēja asistenti, ir, kam ir 43, nu tad ir jautājums, cik tad tiek maksāts šādam te asistentam, jo vienam deputātam ir 43 asistenti. Trūkst arī tāda līdzsvara starp ap, starp eh, ierēģu amatiem mm, eh, parlamentā, piemēram, starp vīriešiem un sievietēm. Eh, tikai 28% sieviešu ir augstākajā pārvaldības līmenī nodaļu vadītāji un tā tālāk. Es domāju, ka šis uh, procents kungi ir par zemu. Vēl viena joma, kurā varētu veikt uzlabojumus, ir. Uh, parlamenta darbības saskaņošana ar, eh, tātad īstenojumu saskaņošana ar komisiju un ar eh, padomi, eh, kaut vai ar maltīšu cenām parlamentā. Es domāju, šeit arī vajadzētu kaut kādu saskaņojumu ar visām trīs institūcijām. Te parlaments atpaliek no pārējiem ir jāvienojas arī ar eh, kopējām Eiropas Savienības ēku izmaksām un kopējo šādu ēku eh, pārvaldību, jo gal galā šādu ēku esamība nāk mums par labu, tā ļauj reklamēt Eiropas Savienības institūcijas, popularizēt tās īpaši laikā, kad mēs runājam par to, kā antieiropeiski sentimenti turpina pieaugt savā spēkā, būtu tieši jāuzlabo šī te kopējā pārvaldība šiem kopējiem eh, Eiropas ēkām. Tālāk akreditēto asistentu apmaksa. Es domāju, ka mums šeit ir jābūt nu, taisnīgi, jādzi, jābūt taisnīgiem. Un, protams, ir jāatzīst, ka mūsu administrācija ir veikusi arī uh, ļoti pozitīvas lietas, piemēram, izveidots vairāki ģenerāli direktori direktorāti, piemēram, DigiSafe, drošības pakalpojumu nodrošināšanai. Un gal galā tas ir ļāvis ietaupīt 195 tūkstošus eiro, ir samazināti ceļojuma izdevumi, kas ļauj ietaupīt 4 miljonus eiro 8 miljonu eiro palu televīzijai. Bet ir palielināti, mm, tad, teiksim, reklāmas un video rullīšu producēšana šajā televīzijā. veselai eh, virknei eh, asistentu ir eh, atjaunoti līgumi, kas arī ļauj ietaupīt līdzekļus. Tālāk aizliegums pieņemt darbā dzīves biedru, deputātu dzīves biedrus, uh, domāju, ka pēdējos gados e, veidojās tādas neatbilstošas e, ģimenes e, saites, un mēs šķiet esam to izbeiguši tagad, un tas ir labi. Arī tulkošanas ģenerāla direktorātā un tulkotā ģenerāla direktorātā ir ietaupīti līdzekļi 5 miljonu apmērā. Uh, Tālāk eh, datoru pakalpojumu internalizācija ir bijusi ļoti efektīva, eh, kā arī dokumentu eh, drukāšanas izmaksas ir samazinājušās, bet šajā jomā, protams, mēs mm, turpinām iet uz priekšu. 5. martā ir termiņš grozījumu iesniegšanai 24. Eh, marts savukārt ir apspriešanas eh, datums, un es vēlētos pateikties eh, visiem, kas man palīdz, kas ir palīdzējuši, ar ko esam diskutējuši ziņojumu gatavošanas laikā ar visiem ēnu referentiem. Uh, es ar viņiem vēl tikšos laika posmā no 5. līdz 24. martam, un, protams, būs laika piestrādāt pie gala secinājumiem šajā ziņojumā. Un 24. martā tātad mūsu komitejā ir paredzēta balsošana. Paldies! Paldies par ziņojuma prezentāciju. Vārds kolēģim Sarvamā, lūdzu. Paldies priekšādātāji! Vēlos komentēt teikto un arī apsveikt referentu ar paveikto darbu. Ir tāds teiciens šeit angļu valodā arī, ka nu, no daudziem maziem strautiņiem sanāk kopā upe, un tieši tas jau arī mums jādara šeit. Mums ir jāspēj um, rast visi tie mazie ietaupījumi, visi tie centi un eiro, un tad kopā ietaupīt varam krietni vairāk. Tāpēc kopumā runājot, es domāju, šis ziņojuma projekts tiešām sniedz ļoti labu priekšstatu, ļoti labu kopsavilkumu tam, kur ir rasti ietaupījumi, bet varbūt viena lieta, ko šeit neredzu, bet to, protams, apspriedīšu un izstrādājot grozījumus, un tā ir lūk, kāda. Es domāju, ka mums būtu jāskatās arī uz to, kā tiek izmantota ceļojumu izdevuma, ceļojuma atbalsts. Tikpat strikti mums vajadzētu šeit skatīties. Neskatoties uz to, kas, kurš un kura līmeņa ieraidnis, kur ceļo, mm, jo, protams, ka ceļo parlamenta administrācija arī, bet es domāju, ka mums deputātiem, vienkāršiem deputātiem diezgan strikti tas viss tiek noteikts. Mums ir jābūt ļoti konkrētiem attaisnojušiem dokumentiem, pamatojušiem dokumentiem šiem ceļu, ceļu izdevumiem. Un es domāju, ka tas pats būtu jātiecina arī uz visiem citiem, kas eh, šeit no dienestiem kaut kur pārvietojas. Paldies! Gerbrandīkungs, lūdzu. Gerbrandīkungs, paldies priekšsādātāji! Jā, es arī vēlos pateikties par ņaukungam, par viņu sagatavoto ziņojumu. Es domāju, ļoti labs sākums budžeta apstiprināšanas procedūras turpinājumam attiecībā uz Eiropas parlamenta budžetu 2013. gadā. Nu, viena tāda vispārīga rakstura piezīme. Lūk, gads pagājis kopš vēlēšanām. Un nezinu, kāda ir jūsu pieredze šeit parlamentā, bet mana pieredze Nīderlandē liecināja par to, ka kampaņas laikā bija ārkārtīgi grūti noturēt nopietnas debatas par uh, Eh, saturisko pusi, ko mēs šeit visi veicam. Un tas galvenais iemesls tam bija tāds, ka plašsaziņas līdzekļi, bet arī zina sabiedrība vienmēr eh, sāka sūt, vienmēr sūdzies par lieliem izdevumiem, tēriņiem, par to, ka trūkst pārskatāmības Eiropas parlamentā, par to, cik liela maksa, nu, kam un kur tiek maksāta. Eirobarometrs uh, protams, strādā pie Eiropas parlamenta reputācijas, un tur viņu datos parādās tieši tāda pati aina. Liela daļa no Eiropas Savienības eh, iedzīvotājiem, nu, nepārāk pozitīvi lūkojas uz Eiropas parlamentu. Nu, pat vairāk 25% iedzīvotāji ļoti, ne, ļoti negatīvs priekšstats par Eiropas parlamentu, kad tiek uzdots jautājums, kāpēc tā, tad lielākoties, kā iemesls tiek minēts visi šie finanšu darījumi, ko mēs šeit uh, veicam pār šeit parlamentā. Un tas, protams, iet vēl krietni dziļ, tā dziļāk nekā tikai laba pārvaldība un uzmanīga valsts līdzekļu tērēšana. Nē, tas, protams, pavisam nopietni skādē arī tam darbam, ko mēs šeit veicam. Un ja nevaram noturēt nopietnas debats par darbu, ko šeit veicam, tāpēc, ka pastāv šāds negatīvs tēls, mums negatīva slikta reputācija, tad mūsu darbs, vismaz manā valstī, kļūst vēl sarežģītāks. Mani vēlētāji veids, eh, mani dienas darbinieki veids eh, plašsaziņas līdzekļu eh, analīzi, un tur bija arī runā, tur arī konstatēts tika, ka pārsvarā tiek debatēts par līdzekļu tērēšanu, nevis par to darbu, ko šeit veicam. Un tāpēc, protams, ietaupījumi ir ļoti svarīgi šī iemesla pēc. Ļoti atzinīgi vērtēju dokumentu projektu, ko sagatavojas par ņaukums, un es pilnīgi noteikti izstrādāšu arī virkni grozījumu Mēs pievērsīšos vairāk jautājumiem, ko jūs arī pats jau te pieminat, bet runāšu par lietu, kas man īpaši sarūkstinoša, e, un tas ir turpinājums, e, jeb, nu, kas notika pēc pagājušā gada budžeta apstiprināšanas. Mēs plenārsēdē pieņēmām punktus, informāciju par to, ka, lūk, vajadzētu pārskatīt ikdienas maksājumus, dienas maksājumus, saņemam rakstisku atbildi no parlamenta dienestiem. E, tas bija ļoti sarūktinoši šī, šī atbilde. Uh, Un, bet es domāju, ka ļoti daudz ko šajā ziņā varam darīt. Protams, ka mēs vienmēr skatāmies uz laiku pirms diviem gadiem un neskatāmies nākotnē, bet, ja skatos, par ko tiek spriest šobrīd prezidijā, parlamentu prezidijā, tad, nu, uh, Atkal tika runāts par mūsu biroja izdevumu palielināšanu, sekretariātā atbalstu palielināšanu. Es domāju, ka tas ir nepareizi. Tas ir, mēs ejam nepareizajā virzienā. Tas nav e, īpaši palīdzīgi kopējā tēlas podrināšana. Vēl viens tāds elements. Vietējo asistentu skaits, jā, kas te dažiem deputātiem ir, kas iekļauts sarakstos. Mums pat ir tādi kolēģi, kuriem vispār nav asistenta šeit, eh, Briselē vai Strasbūrā, bet ir asistenta tikai un vienīgi viņu pašu valstī. Es atklāt sakot, to nesaprotu. Nu, tas, kas gan ir skaidrs, ka gaidot vēlēšanas, protams, vietējo asistentu skaits pieauga nenoliedzami, neticamā apmā, neticamos apmēros. Es domāju, ka mm, pie tā mums vajadzētu, kā budžeta kontrolē, pieķerties. Es tā tad izstrādāšu pāris grozījumus, jā, lai vēl tāds spēcīgāks būtu šis ziņojums, bet paldies pagaidām. Paldies! Es arī pati sev esmu iekļāvās runātāju sarakstā. Tikai. Un sākšu ar kolēģi Gerbrandi, nu pat teikt to. Es nejūtos tā, ka man maksātu pa daudz, domāju, ka esmu savas algas vērta. Es ļoti atbalstu sekretariāta piemaks eh, par darbiniekiem. Man ir vajadzīgi vairāk darbinieku, tikai man būs vairāk darbinieku, es varu veikt eh, kārtīgi darbu šeit. Un ja kāds šeit nestrādā uh, atbildīgi, tad es negribu, ka tādēļ man tiktu atņemta iespēja. Ja jūs zināt, kādas ir Vācijā algas, tad mums ir darbiniekiem jāpiedāvā arī pienācīgs atalgojums, lai viņš ienāktu strādāt. Tādēļ es domāju, ka mums sekretariāta piemaks ir jāpaukstina. Eh, šogad būs atkal paaugstinājums, pirmo reizi algu paaugstinājums. Uh, Pēdējais algas paaugstinājums bija 2011. gadā. Kopš tā laika nav bijis sekretariāta piemaksas palielinājums. Un es domāju, ka katras izmaiņas um, attiecībā uz algām jau mums izrādīsies problemātisks. To jūs jau visai drīz redzēsiet. Tādēļ es gribu Eh, tiešām izteikties, ka mums ir vajadzīgs vairāk finansējums līdzstrādniekiem. Es esmu 18 gadus strādājis Eiropas parlamentā, 8 gadus strādāju reģionālā parlamentā, un tur mums bija tieši tā pati debata. Vienalga, cik saņems eh, deputāti, daudz cilvēki to vērties negatīvi. Nevienam žurnālistam man tomēr jāsaka, neienāk prātā salīdzināt savu uh, algu ar vidējo iedzotāju algu, bet deputātiem gan vienmēr tas tiek pārmests man jāsaka, ja es nesēdētu šeit, bet kaut kur citur, es arī saņemtu labu algu. Labi, es saņemu labu algu, bet es gribu neatkarīgs deputāts. Es negribu, lai deputāti saņemtu vēl uh, algas no kaut kurienes citurienes. Un tāda ir problēma, ka kolēģi, kam ir vēl citi ienākumi, kas mūsu uh, reputācija nenāk pa labi. Es gribu neatkarīgs deputāts, es domāju, tas ir nozīmīgi, es esmu neatkarīgi, un es domāju, ka es esmu savas algas vērta, un es arī uh, iestāšos par to, ka mums ir vajadzīgi vairāk līdzekļus e, līdzstrādniekiem. Sarunā kungs e, izteicās, tātad 5000 darbinieki, kāpēc mēs neparaugamies uz viņiem, tur ir daudz e, līdzekļu. Ir biroja noteikumi jau, un kad delegācija brauciena drīkst būt tikai trīs dienas, nu manis pēc trīs dienās veicām lidojumu uz Haiti un apakai, tas bija diezgan nogurnoši, bet bija svarīgi, ka mēs apmeklējām šo valsti. Bet es vēlos, lai visi citi no uh, pašiem gal, galotnēm arī vairs tikai trīs dienas dotos projām. Kolēģi Parņokungs, es būtu pateicīgs, ka, ja jūs to izlasītu, es domāju, jābūt vienādējā teiksmē pret visiem, jo deputāti tikai trīs dienas vairs ceļos, uh, labi, tas viss ir pareizi, bet tad arī ierēģiem uh, vairs nevajadzētu vairāk ceļot jo es domāju, ka tie ierobežojumi, kas attiec uz mums, tie arī citiem eh, tad būtu piemērojami. Kolēģa Paņo ziņojums tādēļ, manuprāt, vēl varētu tikt paplašināts, tas ir labs pamats, bet es tomēr negribētu piekrist, ka eh, ar lētiem deputātiem mēs varēsim eh, uzlabot savu debešu kultūru dalībvalstīs. Ja mēs paskaidrosim iedzīvotājiem, Kādu darbu mēs šeit veicam? Un kāpēc eh, zināmas lietas var paveikt tikai šādi un nesādāk? Es domāju, ka viens otrs tomēr arī to sapratīs. Es nedomāju, tie mēs skaisot sev pelnus uz galvas, eh, eh, ka mēs tā gūsim vairāk panākumus vai iedzīvotāju sapratni. Mums ir jāskaidro pašapzinīgi, savus darbus un tā specifika. Es domāju, tā mēs vairāk panāksim. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Kolēģis Toirers, lūdzu. Priekšsēdes kundze. Diemžēl es dzirdēju jūsu runas otro daļu tikai par delegāciju braucieniem, bet es domāju, ka būtu gan jārod risinājums, kas ir praktizējams ja mēs vispār dodamies delegāciju braucienos, tad tam, tiem ir jābūt iedzīgiem, vai nu, tad nebraucam vispār. Ja ir 12 stundu laika nobīde un tad uh, eh, 32 stundu ceļojuma laiks, un tas tam visam jāiekļaujās trijās uh, dienās, tad delegācija no rīta uh, ierod šajā valstī un vakarā jau dodas prom. Tas arī budžeta kontrols uh, viedokļi nav saprātīgi. Ja mēs, piemēram, uh, uh, gribam uzturēt kontakts ar Japānu, Jaunzelandi, uh, tad ir jāizveido sistēma, lai delegācija brauciena laiks būtu saprātīgs. Un ja ir uh, laika nobīde, E, tas ir jāņem vērā. Pretējā gadījumā budžeta kontrola, ko, e, budžeta uzraudzības e, mērķi tiktu uh, pilnīgi pagriezt kājām gaisā. Ja tiek pārmests, ka mēs būtu atbildīgie par to, ka delegācijas nav vairs darba spējīgas, tad es uh, šo atbildību noraidu. Jo ar budžeta līdzekļiem jāsaimnieko saprātīgi, un ja tagad ar um, i, uh, izpild uh, ar, ar, ar šiem noteikumiem uh, tiek uh, viss pagriezts kājām gaisā, nu tad uh, tas ir risks, uz ko es gribu norādīt. Es par to negribētu uzņemties atbildību arī kā uh, budžeta izpildes uzraugs. Domāju, mums uh, Um, uh, jāsaprot, ka šiem delegāciju braucieniem ir jābūt saprātīgiem. Atgādina kaut vai braucienu uz Haiti, ehm, kur mums arī bija tāls ceļojums, bet tas bija svarīgs. Bija plaša diskusija, kur tiek izteikti pārmetumi budžeta izpildes komitejai bet es domāju, ka te, tie pārmetumi īstenībā nevietā. Paldies! Es par šo jautājumu neizteicos, es zinu, ka ir šādi mēģinājumi mūs vainot, bet prezidijs pilnīgi pats eh, pieņem šos lēmumus. Es tikai iestājos par to, ka ja šie noteikumi ir spēkā attiecībā uz deputātiem, tad tiem ir jābūt spēkā arī attiecībā uz citiem, piemēram, ierēģiem. Piemēram, ja ģenerāls sekretārs uh, eh, dodas uz Vašingtonu, kā ir bijis šādi gadījumi, tad lūdzu attiecināt tos pašnoteikums uz visiem, īpaši attiecībās tiem, kas tos ir ierosinājuši. Kolēģi Parņo, lūdzu. President. Paldies priekšādātāji, paldies godātie kolēģi par jūsu izteikumiem. Un, protams, var tikai un vienīgi teikt paldies par to darbu kvalitāti, ko jūs eh, izrādījāt strādājot pie šī budžeta apstiprināšanas 2013. gadā. Atgādināšu, ka 2013. gada budžeta apstiprināšanas kontekstā šai ziņojumā es centos neiziet ārpus tās jomas, kas man paredzēts, un negribu atsaukties uz ko, to, kas notika pirms tam vai citur vai revīzijas palātā. Nē, vienkārši nevēlos runāt par tām lietām, kas tad raksturīgs citam, gad, citiem gadiem, piemēram, 14 vai 15 gadiem, ne ceļojuma izdevumi, kam, kam pievērsās mūsu kolēģis Sarvamā Mums šeit kā parlamentāriešiem, protams, viss ir jāpamato un jātaisno, visi izdevumi jāpamato. Un tā Jo, protams, ka e, tas ir svarīgi, un ja jūs nāksiet klāt ar grozījumiem šai ziņā, tad to, protams, vērtēšu tikai un vienīgi pozitīvi. Varam vērst uzmanību uz, uz mm, citiem e, ierēģiem un tā tālāk, tā lai viss notiek vienā līmenī. Gerbrandīkungs, jūs pievērsāties jomai, kas ir politiski pēc sava rakstura ļoti būtiski, respektīvi tam, kā efektīvā kārtā šīs vēlēšanas ietekmēja budžetu un tās, kas notiks arī 2019. gadā, kā varam uzlabot to kopējo tēlu, kas tad Eiropas Savienībai ir un Eiropas parlamentam ir iedzīvotāju acīs jo varam tikai un vienīgi konstatēt, ka no 2009. līdz 2014. gadam eiroskeptiķu skeptiķi ir pievērši, pieņemšies spēkā. Nu, nenoliedzam, protams, godātais kolēģi, kā jā jūs teicāt, daudziem tas, protams, ir saistīts eh, ar šo negatīvo tēlu eh, kā tādu vispār, bet es domāju, ka tas lielā mērā ir saistīts arī ar to, ka daudziem eiropiešiem Eiropa nešķiet spējīga pietiekami efektīvi rīkoties, lai izvestu viņus no krīzes. Nu, un tāpat laikā tas taču nav gluži šī ziņojuma mērķis, jo mēs vēlamies palikt šai kompetenci ietvaros, bet, nu, protams, vēlamies vienmēr un tālāk uzlabot kopējo darbību. Tā, lai beigu beigās mēs varētu savā darbībā būt par piemēru citiem. Jūs pievērsāties vēl arī tieši tāpat kā es tādām lietām kā šiem vietējiem asistentiem. Tas ir pilnīgi nenormāli. Priekšādātāji, jūs jau taču zinat, jūs to arī minējāt, ka ir tādi deputāti, kuriem nav neviena asistenta šeit uz vietas Eiropas parlamentā, bet visi strādā tikai un vienīgi lūk pašā valstī uz vietas. Ja tā, es uzskatu, tas ir nenormāli deputāts nevar darboties šeit pilnīgi viens pats. Tas nevar būt, ka tāds sociālās palīdzības sniedzējs valstī uz vietas, piedāvājot tādā ziņā kaut kādas algas. Nē, šeit ir jāstrādā deputātam uz vietas, jāpieņem tiesība akti, jāstrādā pie likuma projektiem, un tāpēc šeit ir vajadzīga asistenta, kas viņam palīdz šo darbu veikt. Un šai jomā ir jāpieņem lēmumi, jā jo esam konstatējuši, ka dažiem ir neviens, citiem 43 atkal vietējo asistentu. Nu, tad 1700 asistenti, kas tika akreditēti mājā. 2013. gadā mēs vēlamies, protams, kaut kā nodrošināt viņu darba vietu drošību, uh, Grāslas kundze, jūs jau teicāt, vēlējamies eh, tāpat laikā nodrošināt arī nemainīgu darba kvalitāti, bet tāpat laikā ir pilnīgi nenormāli, ja konstatējam, ka, lūk, eh, pilnīgi eksponenciāli pieauguši vietējo asistentu skaits. Nu, bet tad varam to konstatēt, ja tas, tas notiks salīdzinot ar 2016. gadu, tad tikai un vienīgi, lai viņi īstenot vēlēšanu kampaņu, kas savukārt nav atbilstīga. Te mums kā budžeta kontrolas pārstāvjiem vajadzētu tomēr paraudzīties uz to visu. Tas taču ir aizliegts, tā nedrīkst darīt. Nedrīkst būt tā, ka tiek izmantoti deputāta alga un asistenti, lai tālāk strādātu pie vēlēšanu kampaņas. Domāju, ka pie tā ir jādomā, jāpiedomā. Un kā jau nu pateica arī priekšādātāja Mēs, mums nav, netiek maksāts par daudz, nē. 2015. gadā ir pieaugušas izm sekretariāta izmaksas, kā jau jūs teicāt, un nav līdz tam bijis pieauguma kopš 2010. gada. Tas nozīmē, ka mums taču, mēram, ir vajadzīgs zināms kvalifikācijas līmenis arī no mūsu darbinieku puses, un attiecīgi tas ir jāfinansē. Jūs taču, kolēģi, ļoti labi zinat, jūs piedalāties trialogos. Uh, strādājot kopā ar Eiropas komisiju, ar padomu un tā tālāk. Un mums, mūsu interesēs ir nodrošināt kvalitatīvu darbu. Mēs, tie taču ir faktiski tādi kā mūsu alter ego. Viņiem, nu, nevienmēr mēs ejam viņiem pat līdzi. Viņiem ir jābūt kvalificētiem, šiem mūsu darbiniekiem, viņiem jābūt tikpat kvalificētiem kā Eiropas komisijā un padomā, padomē. Un tā tad ir vajadzīgi šie mūsu personīgie asistenti, mūsu kadri, uh, kas strādā kopā ar mums, lai nodrošinātu labāku politisko efektivitāti. Domāju, ka tas ļoti svarīgi. Runājot par jaunajiem noteikumiem attiecībā uz delegācijām, es īsti, man liekas, nesapratu, kas te īsti notika. Eh, nu, es vienkārši ņemu tādu personīgu piemēru. Pagājušā nedēļa bija zaļā nedēļa, uh, es kā deputāts no aizsardzības un e, apakškomitejas kopā ar trim citiem kolēģiem mēs devāmies komendējumā uz e, Dienvidāfrikas republiku, tur e, nē, eh, es atvainojos citu Āfrikas valstu, kur ir karš un tā tālāk, un centāmies um, konstatēt, kā tur tiek sniegta humanā palīdzība no Eiropas puses. Mēs devāmies prom otrdien, ieradāmies tur trešdien no rīta, 6.30 no rīta, un tad mums bija trīs pilnas dienas darbos vietas, trešdiena, ceturtdiena, piekdiena, un tad vakarā mēs atkal devāmies uh, atpakaļ. Nu, tā tad. Vienkārši to saku tāpēc, ka mums faktiski bija trīs pilnas dienas šeit Centrālā Afrikas Republikā. Nu, visu šo attiecību veidošanai. Nu, atšķirībā no tiem citiem kolēģiem, kas izteicās, nu, ja jādodas kaut kur tālāk, kur vēl ir arī laika starpība un tā tālāk 12 un vairāk stundu lidojums, tas, protams, ir citādāk. Tad eh, kopējais komunējums nevar prasīt trīs dienas, tad eh, darbam jābūt trim dienām, jo tad papildus nāk šis um, eh, ceļošanas laiks. jo nevaram darīt tā, ka trijās dienās iekļaus arī lidojums. Nu, lūk, priekšādātāji, tas bija tas, ko vēlējos jums teikt. Līdz 5. martam vēl e, iespēja iesniegt grozījumus, tad jau, kā jau teicu, tālāk 24. būs balsojums. Sastrādāsimies, protams, ar ēnu referentiem līdz šim 24. martam, lai gūtu atbalstu un šo ziņojumu attiecīgi varētu arī apstiprināt. Dank. Paldies, kolēģis Pīpers, lūdzu vārdu, lūdzu. Vispirms vēlos atvainoties, man bija šodien trīs bud, e, e, komiteja sēdes vienlaicīgi pilnīgs rekords, man ļoti žēl. Bet es esmu EPP grupā budžeta izpildēja referents, un tad es gribētu e, vēlreiz pateikties referentam sirsnīgi, vai kaut kas ar tūkojumu nav kārtībā. Tomēr tulkojumi viss ir kārtībā. Paldies, uh, uh, kungs, par uh, ziņojumu. Ziņojums ir ļoti līdzsvarots, vienā otrā punktā varbūt pārāk draudzīgs attiecībā uz parlamentu budžetu izpildu. Gan jau mēs varētu arī vienotru kritisku piebildi izteikt īpaši arī attiecībā uz to, kas eh, mājās tiek no mums gaidīt. Runāt kaut vai par eh, informācijas tehnoloģijas eh, drošības pasākumiem, te ir, do, varam domāt ne tikai par asistentu algām, bet vispār mēs varētu domāt par personāla apmaksas struktūru kopumā un uh, pa, eh, pa, tekošie līdzekļi Eiropas eh, vēstures namam tur ir uh, domāts par ik gads divu ciparu summām, nu varbūt vērts kritisks jautājums tomēr uzdot. Un tad arī mums ir bi parlamenta informācijas biroja dalība valstīs, uh, tur arī vajadzētu varbūt kaut ko darīt, lai līdz 5. martam Tātad um, varat rēķināties ar mm, vienotru grozījumu vēl no mums, bet paldies par labo darbu. Lūdzu, paņaukungs vēlreiz. Euh. Paldies, Pīper kungs. Paldies, jūs esat ēnu referents tautas partijā. Paldies par to, ko jūs teicāt. Tas vienmēr ir ļoti liederīgi. Nē, nē, nē. Nav tā, ka es te pārāk esmu mm, draudzīgs. Nē, es vienkārši centos būt taisnīgs. Mm. Un kā jau savā pirmā priekšlikuma izstrādāšanā teicu, ka, lūk, ir, tā, ir tās vietas, kuras konstatēja, ka ir kaut kāda veida progresas gūts, bet ir arī astoņi punkti, kā jau teicu, kas ir tādi kritikas punkti. Nu, un attiecas arī uz jomām, ko jūs godātie kolēģi minējāt. Nu, pavisam pamatoti. Un tāpēc domāju, ka ir tikai loģiski, ka mēs neesam te tādi pārāk draudzīgi, bet neesam pārāk strikti. Mums ir jābūt taisnīgiem, jo mēs paši esam parlamentārieši un mēs e, ne, negribam arī zaģēt zārus, kur sēžam. Ir šos ziņojumus, mēs esam vienkārši tādi cenšamies būt objektīvi. Ir arī tās labās lietas, ko sakām, jā. Tas jāsaka līdzsvarotā veidā un, protams, vienmēr ir uzlabojumi iespējas. Tieši tā kā kolēģis Gerbrandīkungs arī teica. Merci beaucoup, pas de mauvaise conscience, cher collègue. Nē, nekādas sliktas sirdsapziņas mums nebūs. Ja mēs salīdzinām to, ko dara padomu, piemēram, tad mēs esam vēl baita, baltās avitiņas. Mēs esam daudz kritiskāki praši pēc pie sevis. Līdz ar to sēdz jautājums esmu izskatījuši. Paldies. Rīt turpinam deviņos ar balsojumu, tad uh, augļi, uh, dārzeņi un piens. Eh, paldies un jauku!